have... Uh, Visiem uzmanību. Mums ir ļoti maz laika, tāpēc lūdzu ieņemiet savas vietas un ievērojiet klusumu. Es gribētu sveikt komisāru eh, nozīmēto eh, komisāru kandidātu ekonomikas un monetārajās lietās Mums ir ekskluzīva kompetence šim kandidātam, tā kā visi jautājumi šajā, šajā noklausīšanā tiks uz, uzdot no ekonomikas komitejas dalībniekiem. Kandidāts ir sniedzis rakstiskas atbildes, un šīs atbildes ir jau izplatītas visām, visiem deputātiem visās valodās. Lūdzu, ievērojiet klusumu. E, komisāra kandidāts tiks novērtēts balstoties uz e, vispārīgo kompetenci, e, personīgo neatkarību, zināšanām un komunikācijas prasmēm. Es īsi izstāstīšu procedūru. Šī ir vispārīga procedūra, ko jāpieņem visām uh, komitejām visās noklausīšanās. Pirmkārt, pēc manām piezīmēm kandidāts tiek aicināts uh, dot uh, sākumu runu desmit minūšu ilgumā. Pēc tam būs jautājumi no deputātiem, kas sāksies ar vienu pārstāvi no katras politiskās grupas. Uh, Pagaidām mēs varam pieņemt 32 jautājumus, ko grupas arī uzdos. Jautājuma laiks ir tāds, ka katram jautātājam viens, jau, viena minūte, lai uzdotu jautājumu. Jābūt vienkāršam, nevis sarežģītam jautājumam. Uh, jo kandidāts e, saņems tikai divas minūtes, lai atbildētu. Tā kā būtu negodīgi sagaidīt atbildi e, uz sarežģītu jautājumu divās minūtēs. Tad būs iespējams uzdot vēl papildu jautājumu, un tam jābūt par to pašu tēmu, un jāskar atbilde. Es e, lūgšu, lai papildu jautājumiem jābūt tādam vairāk izstrādātiem, un komisāra kandidātam būs viena minūte, lai atbildētu. Lūdzu, nerunājiet pārāk ātri, jo tas, ja man būs jāpārtrauc un eh, jālūdz runāt lēnāk, tad tas vēl vairāk eh, visu pagarinās, un ja es vicinu dzelteno lapiņu, tad lūdzu runājiet lēnāk. Un es cenšos eh, nekavēt, pārtraucot. Uz runas laika beigām es ziņošu ar podziņu, kas skaņas signālu un kas nozīmē to, ka jūs tūlīt tiks pār, tiksiet pārtraukts. Jautājuma beigās būs vēl iespēja kandidātam izteikt noslēdzošo runu 5 minūšu garumā. Pirms es eh, došu priekšēdētāju, eh, došu vārdu Rēne kungam, es gribētu izteikt dažus komentārus. Pirmkārt, komiteja mm, ļoti augsti novērstē jūsu atbildes, rakstiskās atbildes, lai jūs, kur jūs runājat par mm, sadarbības eh, um, paplašināšanu ar parlamentu. Jūs runājat par to, ka jūs, ka vajadzētu paplašināt sadarbību likumdošanas aktu. Uh, izstrādes jomā un lai parlaments var mm, piedalīties lēmumu pieņemšanā. Un ka būtu jārunā ne tikai to, ko, to, ka mēs, to, ko mēs jau zinām, bet arī tādas lietas, kuras, ko mēs kaut, arī par to, ko mēs nezinām. Otrkārt, Makroekonomikas politika atguvis atvesļošanās plā, plāni un e ES 2020. gada plāni. Finanses krīzes laikā komisija atbild, atbild par finanses tirkiem un konkurenci, un tā ir cieši jāda, jāsadarbojas uh, un uh, acīm redzot, šī sadarbība turpināsies. Ekonomikas komiteja atbild par visām politikas jomām un grib piedalīties šajā vitāli svarīgajā politikā. Tāpēc mēs ļoti novērtējam jūsu vēlmi eh, komit, to, ka jūs vēlaties iekļaut eh, komitejas darbu šajā jomā. Un turpinot eh, un no iepriekšējā jautājuma, komiteja ir jau apspriedusi to, ka nav stingri dalījums starp makro un, ekonomika un finansu regulēš, regulējumu. Un mēs vēlamies, lai jūs eh, paturētu prātā visus šos te eh, svarīgos jautājumus. Šie bija tādi komentāri, vispārīgi komentāri, kur, kuri varbūt vēl tiks paplašināti turpmāk, un tagad es došu vārdu Oli Reinam eh, viņa prezentācijai. Paldies! Paldies priekšādātājas kundze, dāmas un kungi. Sākumā es vēlējos paust savu prieku par to, ka šodien drīkst uzstāties jūs priekšā. Tad, kad biju Eiropas parlamenta deputāts, et uh, stelfētvedenes Es eh, arī darbojos kā aizstājējs eh, ekonomikas un monetāro lietu komitejā. Ekonomikas un valūtas savienība ir viens no e, Eiropas, kas balstās uz sociālo tirgus ekonomiku, galvenajiem stūrakmeņiem. Un e, sociālo mērķu sasniegšana man ir patiešām tāds īpašs pienākums. Mums ir nepieciešams stabils ietvars, kas varētu garantēt ilgspējīgu ekonomikas izaugsmi un eh, varētu nodrošināt godīgu kapitāla sadalījumu. Eiropas parlamentam šeit ir jāspēlē ārkārtīgi nozīmīgu lomu. Tādēļ partnerattiecības starp komisiju un parlamentu ir ārkārtīgi svarīgas. Mums ir jārīkojas tā, lai mēs varētu uh, izpildīt mūsu pilsoņu vēlmes un ņemt vērā to, ko viņi no mums sagaida visvairāk. Proti piešķirt nākotnē perspektīvu, radīt jaunas darba vietas, uh, labklājību, izaugsmu un stabilitāti. Setadīra. Dāmas un kungi, tas nozīmē, ka kā komisārs, kas atbild par ekonomikas un monetārajām lietām, ja jūs dosiet jūsu priekrišanu, mans galvenais mērķis būtu atsākt no jauna, panākt eh, au, pieaugumu, jeb augšanu un nodarbinātības pieaugumu Eiropas Savienībā. Pirmkārt, mums ir jāstiprina koordinācija ekonomikas politikām, uh, konkrēti, lai koordinētu mūsu stratēģijas un izējai no stratēģijās, izējai no krīzes. ES 2020. gada stratēģijai jā, jākoordinē visi eh, resursi, lai Mm, darbotos izglītībā, zaļajās tehnoloģijās, lai Eiropa virzītos uz priekšu un ekonomiski attīstītos. Otrkārt, mums jāstabilizē mūsu valsts finansējums eh, nākamajos gados. Tas prasīs eh, lielu stingrību, no, prasīs no mums šo stingrību nākotnē. Ekonomikas un finanses stimulu paketes joprojām acīmredzami ir nepieciešams, un tas ir skaidri, to skaidri parāda tu, jaunākie bezdarba dati, 10% bezdarbs Eiropā, un jāatjauno kreditēšana privātpersonām un uzņēmumiem. Taču nākotnes attīstība valsts eh, parāda ziņā eh, kļūst eh, arvien grūtāk kontrolējami. Viņi vēl mums jādomā par mm, iedzīvotāju uh, novecošanu. Mums ir jārunā, par, jārunā vienā balsī, uh, ja būtu jābūt vienotiem, ja mēs pārstāvam Eiropas Savienību. Ja mēs runājam par finansu regulātu, regulēšanu un pārvaldību. Mums ir jā, jābūt šīm te vienotībai. Un tagad es gribētu pastāstīt, kā gribu rīkoties. Es uzskatu, ka ilgspējīga izaugsme un nodarbinātība var, var, to var balstīt uz stabilu ekonomiku. Visas eh, šīs te mērķi ir cieši saistīti savā starpā. Stabilitātes un izaugsmes pakts sniedz mums ietvaru, uh, lai konsolidētu publiskās finanses koordinēt, koordinētā veidā. E, e, krīze padarīja, radīja iemeslu šim te stimulam, un mums ir jāpaņem atpakaļ šis stimuls, kad pienāks īstais brīdis. Protams, un e, tikai tad, kad mēs nostāsimies uz stingra pamata, mēs iziesim no krīzes politikas koordinācija uh, eh, ir jāatvieglo, jāpastiprina. Uh, nesenā attīstība Grieķijā ir pasvītrojusi šo nepieciešamību. Mēs strādājam ar Grieķijas iestādēm un gribam izveidot visaptverošu un pārliecinošu ekonomiskās politikas paketi, kurā jāiekļauj taustāmi pasākumi. Krīze ir pierādījusi arī to, ka mums trūkst eh, sistēmiskā riska no uzraudzības piedāvīt piedāvātā sistēmiskā riska valde e, aizpildīs šo trūkumu. Cits uh, pamats tam, lai efektīvi, uh, lai veiksmīgi darbotos, ir ekonomisko datu uh, piegāda, tātad Eirostata un statistikas datu piegāda. Ir jāatrisina uh, Eh, problēma, eh, problemātiskās eh, vietas steidzamā kārtā. Ekonomiskā stabilitāte Eiropā ir stiprināma arī pamazām paplašinot eirozonu. Un es strādāšu pie tā balstoties uz esošajiem un nākamajiem noteikumiem, regulējumiem šajā jomā. Mēs tātad pakts runā par stabilitātu un izaugsmi. E ES 2020. gada mērķi izaugsme eh, padarot dinamisku Eiropas eh, ekonomiku, uz, uzraudzības mehānismus. To var eh, izmantot, lai spēcinātu šo stratēģiju, padarot šos te 2020. gada mērķus eh, panākums. Jūs, kā Eiropas parlaments un komiteja, jūs arī eh, spēlēt būtisku lomu šajo, šo mērķu sasniegšanām. Saskaņā ar šiem mērķiem mums jāpalielina ieguldījumi, eh, jāveic intensīvi ieguldījumi un mums ir jārod uh, inovatīvi finansu instrumenti publiskiem un uh, privātiem uh, uzņēmumiem. Es uzsākšu kopienas instrumentu novērtēšanu, kas arī runā par šiem mērķiem, un mēs skatīsimies arī Eiropas investīciju bankas lomu šajo, šo mērķu sasniegšanā. Uh, No visām šīm tēmām un citās politikas iniciatīvās, ko es rakstiski jau izteicu, es gribu, es gribu sadarboties eh, ļoti cieši ar jums un jūsu komiteju. Dāmas un kungi, noslēgumā kā bij, bijušais deputāts šajā parlamentā un jūsu sadarbības partneris pēdējos piecos gados, es sapratu, ka Eiropas Savienība vislabāk sasniedz savus mērķus, ja parlaments un komisija strādā kopā kā sabiedrotie. Ekonomiskā lejupslīda eh, eh, izvirzīja priekšplānā šīs te problēmas, un mums ir jāturas pretī tendencei, un mums visiem kopā vajadzēs uh, strādāt Eiropas uh, pilsoņu labā. Jūs esat uh, vaicājuši, kas ma, kādi ir mani stimuli. Es vēlos, lai būtu taisnīga un labklājīga Eiropa. Tāpat kā jūs, es saprotu, ka šī ir uh, liela atbildība. Uh, Eh, tieši šajos laikos nodarboties ar monetāriem un finansu jautājumiem. Tas būs grūts uzdevums, bet eh, arī ļoti daudznozīmīgs uzdevums. Vēl jo vairāk tāpēc, ka pašlaik mēs stāvam krustcelēs. Mēs varam kopīgi uh, rīkoties, lai atdzīvinātu ekonomiski Eiropu vai arī iegrimt stagnācijā un politiskā vienaldzībā. Kā Eiroparlamenta dalībnieki, e, deputāti un mums e, komisija ir kopā jāatdzīvina šī te Eiropa. Es vēlos cieši sadarboties ar jums kopā, lai paveiktu šo uzdevumu. Paldies! Godājumais kandidāta kungs, un tagad pirmais jautājums tautas partija grupas vārdā to uzdot Gauzes kungs lūdzu. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs Gonze. Komisāra kandidāta kungs, lūdzu pieņemiet mūsu eh, sirsnīgos eh, šos uzņemšanas, apsveikšanas vārdus, jo es, es saprotu, ka jums nāksies atbildēt uz daudziem un dažādiem mūsu kolēģu jautājumiem par to, ko jūs esat iecerējis, bet es e, vispirms gribētu jums pavaicāt, kā jūs e, redzat iespēju apvienot no vienas puses veselīgo publisko finanšu sektoru un eh, no otras puses eh, šīs izējas no krīzes politiku, lai nodrošinātu tālāk ekonomikas izaugsmu. Paldies, Gožē kungs, par jūsu ļoti šo būtisko jautājumu, jautājumu par lietu. Jā, es pilnībā piekrītu, ka Šie divi jūsu minētie mērķi, tas ir izaugsme no vienas puses un izēja no krīzes no otras puses, nebūtu nav diametrāli pretēji. Gluži pretēji tos vajadzētu redzēt kā savstarpēji papildinošus mērķus, jo veselīgai un ilgtspējīgai izaugsmē ir nepieciešams publiskais finansējums pārmērīgs deficīts ir licis mūsu valdībām savilkt jostas ciešāk, lai varētu finansēt šo deficītu un tas neļauj piešķirt finansējumu pētniecībai, izglītībai un dažādiem sociālajiem jautājumiem. Tādēļ patiešām ir ļoti svarīgi atrast ilgtspējīgu veidu, kā nodrošināt izaugsmu Eiropas Savienībā ilgtermiņā, un tieši šī iemesla dēļ svarīgs ir izaugsmas un stabilitātes fakts, lai, uh, pakts, lai atgrieztos tad pie veselīga publisko finanšu mm, sektora izaugsmas. Nu, kā es teicu, šīs divas lietas ir nepieciešams apvienot - izaugsmi un izēju no krīzes. Lai to izdarītu, mums ir jāpaukstina publisko izdevumu kvalitāte un ir jārada tādi finanšu instrumenti, kas ļauj kombinēt publisko finansējumu ar privāto finansējumu, lai mēs iegūtu uh, iespējas, maksimālās iespējas, uh, lai notrošinātu ilgspējīgu izaugsmi. Kožēkungs. Paldies, bet eh, ko jūs domājat eh, par īpašo komiteju, kas ir izveidota, uh, lai strādātu pie krīzes situācijas atrisināšanas un ko vādā Valfs Klīnskungs? Paldies! Es uzskatu, ka mm, šai struktūrai ir ļoti svarīga loma, un es eh, vēlos strādāt kopā ar šo komiteju, kur vada Klīnca kungs, un es uzskatu, ka svarīgi ir tas, lai mēs kopā atrastu optimālu politiku, kurā būtu iekļauts gan ilgtspējīgs publiskais finanšu sektors, tajā pat laikā tiktu paredzētas investīcijas nodarbinātības un ekonomikas izaugsmas veicināšanai. Tas būs grūts uzdevums, jo, kā mēs visi zinām, turpmākajos gados mums būs nepieciešams realizēt šo stratēģiju izējai no krīzes, un mums būs jāpiesaista gan publiskais, gan privātais finansējums, lai finansētu šo izaugsmu nodarbinātību. Es noteikti strādāšu kopā gan ar Klīnskungu vadīto komiteju, gan ar jūsu komiteju, kas spēlē svarīgu lomu šajā situācijā. Paldies! Tālāk nākamais jautājums sociālu, sociālistu un demokrātu grupas vārdā Bulman kungs lūdzu. Labdien, Rēna kungs, arī sociālistu un demokrātu grupas vārdā vēlējos jūs sirsnīgi sveikt mūsu komitejā jūs vēlaties iegūt tādu ļoti nozīmīgu amatu, centrālu amatu laikā, kas eh, nenāk par labu mūsu ekonomikajai. Un tad uh, ja nekas tāds ļoti nozīmīgs nenotiks, tad e, jūsu sasaukuma laika beigās mūsu tautsaimniecības rādītāji būs e, zemāki par tiem rādītājiem, kas bija sasniegti pirms krīzes. Ko jūs varētu darīt savādāk nekā jūs priekšgājēji? Jūs runājat par labāku sadarbību, mēs jau desmit gadus strādājam pie Lisabonas stratēģijas, bet kā jūs varētu garantēt to, lai mums būtu labāka sadarbība, lai arī jūs savā darbībā būtu tāds asāks, nepiekāpīgāks? sanāksmi, lai varētu nodrošināt vairāk nekā komisijas piedāvātajā programmā. Jo, ja tā varētu teikt, tā bija tāda programma bez zobiem, kas šļupstēja un nebija pietiekami spēcīga. Paldies! Rein. Reinkungs. Paldies Bulman kungam par šo jautājumu. Jā, es uh, piekrītu tām, kā mēs visi esam nobrīžies par um, Eiropas Savienības ekonomikas nākotnu, un tādēļ mums ir jādarbojas abās frontēs, gan publisko finanšu frontē, gan ekonomikas izaugsmas frontē. Šajā sakarībā 2020. gada stratēģija paredz ļoti svarīgu instrumentu. Šī stratēģija stratēģija, kā tas ir normāli krīzes situācijā, galvenokārt ir vērsta uz izaugsmas veicināšanu, jaunu darbvietu radīšanu, un mums ir eh, jāatrod viss iespējas, kā maksimāli mobilizēt visus resursus, sākot ar izglītību, inovācijām, zaļajām tehnoloģijām un digitālajiem pakalpojumiem. Šajā kontekstā mums ir jāpastiprina ekonomikas politikas izstrādes centieni Eiropā. Uh, un mums arī ir jākoordinē eirozonas veidošana un ir jāizveido attiecīgās ekonomikas politikas vadlīnijas un ir jāpadziļina tā saucamā preventīvā uzraudzība. Piemēram, tagad komisija gatavo rekomendācijas un brīdinājums atsevišķām dalībvalstīm un es esmu iecerējis nāk klajā pēc brīža ar paziņojumu par šo jautājumu, lai mēs varētu redzēt, kā risināt šos svarīgi, kritiskos svarīgos jautājumus. Reina kungs, Spānijas prezidentūra teica, ka ir jābūt vairāk saistošiem uzdevumiem, veicot arī e, ekonomikas politikas koordināciju, bet varbūt mums vajadzētu nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, piemēram, Eiropas parlaments varētu jums e, piešķirt uzdevumus veikt e, šīs e, ekonomikas politikas koordināciju, un tāpat padomēji varētu piedāvāt neveikt nekādas izmaiņas, runājot par ekonomikas stratēģiju, ja Eiropas parlaments netika konsultēt šajā jautājumā. Vai jūs varētu ņemt ārā šādu priekšlikumu? Paldies! Thank you. I have uh, followed uh, Jā, paldies. Es uh, ļoti cieši sakoju pēdējo dienu debatēm par šiem jautājumiem. Protams, uh, to stimulē Spānijas prezidentūru un atsevišķi dalībvalsts to komentē, bet es uzskatu, ka nākamais solis, lai pastiprinātu šo ekonomikas politikas veidošanas koordināciju, ir uh, realizēt Lisabonas līgumu, veikt reformas uh, kas ir nepieciešams. Tāpat mums vajadzētu izmantot tās iespējas, ko piedāvāja jaunais Lisabonas līgums, uh, lai um, Eirozona mm, un Eiropa kopumā spēlētu svarīgāku lomu starptautiskajās institūcijās. Šeit mums, protams, ir jābalstās uz Lisabonas līgumu un uz ietvaru līgumu, par ko patreiz notiek sarunas ar parlamentu. Un šī kontekstā mēs varētu atrast vislabāko veidu, kā iesaistīt parlamentu un jūs komiteju konkrēti, ne tikai tajā, kā e, strādāt e, ekonomikas politikas vadlīnijas, bet arī citas vadlīnijas Eiropas Savienībā. Paldies! Tagad pāriesim pie jautājuma no Alda grupas, ko uzdos Gulārds kundze. Paldies! Es gribētu sveikt jūs Alda grupas vārdā un gribētu vaicāt sakojošo krīze pierādīja vienkārši patiesību. Ja jūs esat labi organizēts, kā piemēram motārs politikas jautājumā, tad ir iespējams rēģēt Eiropas līmenī. Bet ja mēs paskatāmies uz ekonomiskām lietām vai, piemēram, uz Lisabonas stratēģiju, tad, tad mēs bijām vājāki un Eiropas līmenī bija ļoti maz šādas reakcijas. Es gribētu vaicāt, ko jūs praktiski darīsiet un ierosināsiet mums darīt, lai mēs būtu eiropeiskāki savā reakcijā. Tad, kad jūs runājat par Lisabonas līgumu piemērošanu, jā, no vienas puses tā ir ārējā rīcība, bet kā ar koordināciju, bet es domāju vēl jau vairāk. Ja mēs Lisabonas stratēģijas eh, nosaukumu nomainām pret stratēģiju 2020, es domāju, nekādas būtiskas izmaiņas tas neievieš. Paldies! Gulārds kundzei par eh, jautājumu. Ko es esmu iecerējis darīt ekonomikas politikas koordinācijas jomā? Ņemot vērā arvien pieaugošo ekonomikas integrāciju Eiropā, tīpaši Eirozonā, un tās mācības, ko mēs guvām no globālās ekonomiskās krīzes, man šķiet, ka mums ir pamats pastiprināt ekonomikas politikas koordināciju un uzraudzību, un es ļoti ceru, ka dalība valsts mūs atbalstīs šajos centienos. Kā un vai mums to vajadzētu darīt? Šeit es gribētu teikt trīs lietas. Pirmkārt, kā jau es teicu, mums ir Lisabons līgums jāizmanto, lai reformētu Eirozonas koordināciju un uzraudzību, nosakot ekonomikas politikas vadlīnijas un padziļinot preventīvo uzraudzību. Piemēram, komisijai būs tiesības izdot brīdinājums un rekomendācijas. Otrakārt, mums vajadzētu izmantot tās iespējas, ko dod Lisabons līgums, lai paplašinātu šo uzraudzību un attiecināt to, piemēram, uz nelīdzsvarot situāciju makroekonomikas gadījumā. Šajā gadījumā iet runa par makroekonomikas uh, piesardzību piesardzības uzraudzību. Un eh, šajā kontekstā, man šķiet tieši tas ir tas, ko jūs meklējat, tad šajā kontekstā mēs varam izmantot šos jaunos instrumentus, lai piešķirtu, teiksim, šo nepieciešamo impulsu 2020. gada stratēģijas mērķu sasniegšanai. Tas ir labāk jāuzrauga, labāk jākoordinē, darbām ir jābūt balstītām partnerībā un e, eh, dalībvalstīm ir jājūtas līdzatbildīgām. Ja runājam par Lisabonas stratēģiju, kādēļ mums neizdevās, tas ir tādēļ, ka dalībvalsts nejūtās līdzatbildīgs par tās ieviešanu un īstenošanu, un līdz ar to, um, piemēram, šī koordinācija nebija veiksmīga. Mums vajadzētu izmantot Lisabonas līgumu un ekonomikas politikas vadlīnijas, lai uh, nostiprinātu šīs ekonomikas politikas koordinācijai stingrāku mugurkaulu. Priekšsēdētāji pārtrauc. Uh, Silvija, jums vēl ir papildus jautājums. Jā, trešais jautājums. Patiesībā, ko es gribētu atbildēt. Jā, paldies, Kulārds Konze. Trešais punkts, ko es gribēju teikt. Mēs, mums ir nepieciešama vienota pārstāvniecība gan no Eirozonas puses, gan no Eiropas puses kā tāds, tādās eh, struktūrās kā G20 vai Startautiskais monetārais fonds, Startautiskais valodas fonds, un eh, ja mēs būsim vienoti šajās starptautiskajās struktūrās, tad mēs varēsim arī vadīt, ne tikai sekot. Un es domāju, ka uz to mums ir jātiec visiem spēkiem. Un, kā es teicu, es gatavoju paziņojumu, kas uh, tiks uh, publicēts pēc tam, kad komisāri kolēģija būs to apsprieduši. Un varbūt jūs atcerties, ka šīs vadlīnijas paredz kvalificētā vairākumu balsojumu, lai balsotu pār pastiprinātu un pārstāvniecību starptautiskajās struktūrās. Tagad vārds uh, zaļo grupas eh, vārdā Gigaldkungam. Willkommen vēlējos jūs sirsnīgi sveikt arī mūsu grupas vārdā Rēna kungs. Eh, vēlējos īstenībā turpināt uh, iepriekšējās runātājas teikto. Ja mēs pavērojam to, kas notiek Eiropas Savienībā, proti, ka vairākas eirozonas valstis stāv uz uh, ekonomiskā sabrukuma sliekšņa, ir masu bezdarbs, ļoti maz izaugsmas rādītājs, un atkal citas uh, eirozonas dalībvalstis cīnās par savu eksistenci, un mēs redzam, ka šīs attīstības tendences ir ļoti atšķirīgas. Thank you Eh, tas, ka jūs mēģināt mums eh, te piedāvāt brīdinājumus un rekomendācijas, īstenībā nav pietiekami, lai varētu kaut ko darīt cīņā pret ekonomisko krīzi. Kādas ir konkrēti pasākumi, kas ir paredzēti, lai dalību valstis varētu eh, izveidot tādu sabalansētāku ekonomikas politiku un arī Eh, veikt centienus, kas būtu prātīgāk un labāk runājot arī par valsts finansējumu. Es īstenībā domāju, ka ar brīdinājumiem šeit nepietiek. Paldies. Thank you. You're right. Paldies. Jā, jums ir taisnība. Tad, kad mēs runājam par uh, reformu līgumu arī šeit bija jāievieto ekonomisko jautājumu. Protams, ka reformas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, tās skan visu Eiropas Savienību. Eiropas Savienības dalība valsts cieši no lielām problēmām ir ļoti augsti bezdarba rādītāji, un mums vajadzētu censties radīt jaunas darba vietas un nodrošināt ekonomisko izaugsmi. Lai to paveiktu, mums ir jāmobilizē pilnīgi visas politikas jomas, kā arī resursi, kas nepieciešami, lai šo izaugsmu varētu garantēt. Eiropas Savienības kontekstā tas nozīmē, ka visiem komisāriem ir jāiegulda savu centienu, visām komitejām, visiem spēlētājiem ir kaut kas jādara lietas labā, lai katrs varētu sniegt savu nozīmīgo ieguldījumu šajā kopīgajā darbā. Piemēram, man personīgi šķiet, ka izglītība ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai Eiropas Savienība beidzot varētu izkļūt no krīzes. Un varētu beidzot kļūt par patiesu uz zināšanām balstītu ekonomiku nākotnī. Es domāju, ka ir jāveido tāda izglītības sistēma, kas visiem eh, pieļautu eh, vienādas iespējas. Es tāpat eh, ļoti daudz ko sagaidu no inovācijām, jauninājumiem un. Es ļoti daudz sagaidu no Vasilju kundzes, eh, kas ir amata kandidāte izglītības komisāra amatām, tālāk Makvīnas kundze inovācijās. Un Januš Potočņiks eh, darbu ir nozīmēts kā komisāra kandidāts vidas jautājumos. Visiem direktorātiem, visiem komisāriem, visām Eiropas parlamenta komitejām ir jāsadarbojas uh, lai varētu labāk izkļūt no krīzes un garantēt to, ka dalību valsts īsteno šos mērķus ar eh, patiesu atbildības sajūtu. Paldies! Thank you. Um, for... Paldies! Vai jums ir papildus jautājums, lūdzu? Op. Haben Sie die Frage nicht genau beantwortet? Eh, Rēna kungs, jūs īstenībā precīzi neatbildējāt uz manu jautājumu. Jā, mēs arī domājam, ka ekonomikai ir jābūt ekoloģiskai, balstītāji uz izglītību, zināšanām, bet kā jūs varētu novērst to, ka daudzas valstis, ņemot vērā eh, algu politiku un nodokļu politiku, uh, savas finanses netērē e, pietiekam augstā līmenī, daudzas e, uzņēmumus pārceļ uz tādām vietām, kur ir ļoti zemas alga izmaksas, e, un tajā pašā laikā nepamatoti veic lielus tēriņus tādās jomās, kur tas nebūtu nepieciešams. Es īstenībā nedzirdēju jūs komentāru tieši šajā kontekstā. Paldies! It is true that uh, we talk uh, Jā, tas ir tiesa, ka mēs ļoti daudz runājam par uh, globālajām makroekonomiskajām um, uh, svārstībām, par nelīdzsvarotību. Mēs runājam arī par to, kas notiek ASV, Eiropas Savienība un Eirozona, ņemot vērā globālo kontekstu, mēs varam runāt par patiešām ilgspējīgu pieeju, bet uh, neskatoties uz to, ļoti daudzām dalību valstīm ir ļoti liels grūtības ievērot uh, valsts izdevumu stabilitāti. Protams, jūs pieskārāties ļoti nozīmīgiem punktiem, jārunā par uh, dalību valstu iekšējām makroekonomiskajām problēmām. Uh, Ja es tikšu apstiprināts ekonomikas un monetāro lietu komisāra amatā, es domāju, šīs debats noteikti ir jāturpina, jāpadomā, kādēļ šāds disbalans ir radies, kādēļ ir radušās svārstības un, protams, ir problēma jānovērš pašā saknē. Un Eiropas Sanība uzskata, ka galvenokārt problēmas var novērst, eh, radot augstāks izaugsmas rādītājs un uh, paaugstināt arī uh, darba vietu skaitu. Paldies tagad ECR grupas vārdā. Epinga kungs, paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze, vēlējos sveikt komisāra amata kandidātu. Ja jūs aplūkojat to, kas notiek Eirozonā, īstenībā izskatās, ka tas ir tāds spogulis, kuru pašā vidū rotā ļoti neglīta plaisa. Un pat labos laikos, tās augtojos traknojos gados, dalība valsts nevarēja mm, nodrošināt Eiropas Savienības kritēriju izpildi. Vai jūs pats esat gatavs vērsties pret dalību valstīm, kas neņem vērā stabilitātes un izaugsmas pakta noteikums? Un otrām kārtām, vai tās valstis, kas regulāri pārkāp šos kriterijus, vai tās varbūt varētu doties prom no Eirozonas, varbūt tās vajadzētu no tās izslēgt? Ko jūs par to domājat, ņemot vērā arī Lisabonas līguma kontekstu? Paldies! Paldies par jūsu jautājumiem, saka Rēna kungs. Uh, to others. Uh, I have some background. Jā, uh, es biju paplašināšanās komisārs, līdz ar to man ir pieredze vedot starptautiskas sarunas. Un mēs runājam par uh, iekšējo situāciju Eiropas Savienībā un par to, kādas ir komisijas kompetences, jo dalību valstu iekšējās lietās komisija nevienmēr var iejaukties dalību valstis pieņem lēmumus eh, par eh, paplašināšanās politiku un īstenībā katra, katrs lēmums ir jāpieņem ar dalību valstu vienprātību. Un īstenībā pateicoties um, stabilitātes un izaugsmas paktam tieši šajā jomā, ekonomikas un monetāro lietu politikas jomā, man būtu spēcīgākas kompetences, ņemot vērā dalību valstu um, ietekmes iespējas. Un es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai varētu panākt to, ka dalību valstu uh, izdevumi būtu pietiekami stabili un nepārsniegt noteiktos kritērijus. Bet ja, piemēram, Grieķija beidzot nevarēs uh, kaut ko panākt uh, finanšu jomā, nu, ko tad darīt? Vai viņiem vajadzētu atstāt eirozonu, ko jūs domājat? Nē, saka Rēnkungs. Es tā nedomāju. Grieķijas valdība saprot, eh, cik eh, nopietni ir šī situācija un cik eh, samilzušas ir problēmas. Protams, komisija vērtē to, kas norisinās Grieķijā, ir izteikusi savas bažas. Pagājuši nedēļa bija tehniska misija uz Grieķiju un uh, šomēnes vai nākamēnes mums vajadzēs uh, runāt par uh, Grieķijas, par uh, pārlieku lielu deficītu procedūras uzsākšanu pret Grieķiju. Protams, ir jāpieņem lēmumi, jāizstrādā ieteikumi, un mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Grieķijas valdību. Un nākamo nedēļu vai pat dienu laikā Grieķijas valdība piedāvās visaptverošu politikas paketi, kurā būs iekļauti konkrēti un uh, sasniedzam mērķi, lai varētu cīnīties pret šo milzīgo deficītu, kas uh, tagad sasniedz 12-13% aptuveni. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tagad zaļie, uh, zaļo grupas vārdu uzstāsies Kļūtas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Rēna kungs pašā sākumā jūs ļoti skaidri runājat par sociālo tirgus ekonomiku un paudāt arī savu viedokli par to visu. Ja es jūs pareizi sapratu, tas nozīmē arī to, ka valsts Eh, spēlē ļoti nozīmīgu ekonomisko lomu arī eh, tautsainiecības kontekstā, un, protams, arī valstī ir jānodrošina pietiekam daudz darba vietu, un tas jādara proaktīvā veidā. Skandināvijā mēs esam to piedzīvojuši, tur tas nav nekāds brīnums, un pēdējo 10-15 gadu laikā viņi ir ļoti lielā mērā samazinājuši bezdarba rādītājus. Un jūs pats nākat no Somijas. Ko jūs varētu teikt, kāda ir valsts loma darbojoties ekonomikas politikā, radot jaunas darba vietas un kādi būtu jūsu priekšlikumi, lai šī eh, valsts loma tiktu vēl vairāk ap, apaudzēta ar eh, miesu un kādu atbalstu jūs sagaidāt no Spānijas prezidentūras? Paldies! Thank you, Mr. Krūte. As I said, uh... Paldies! Kā jau teicu, es eh, ticu sociālajai tirgus ekonomikai, jo tā ir pierādījusi savu darboties spēju un arī to, ka um, pateicoties šādai tirgus ekonomikai mēs varam uzlabot mūsu sabiedrības dzīvi, piedāvāt pietiekami augstus dinamikas rādītājus un uzlabot arī sociālo labklājību. Valstī, protams, šeit ir eh, jāspēlē sava loma. Uh, Ja mēs, piemēram, runājam par Eiropas Savienības 2020. Eh, gada stratēģiju, tas nozīmē, eh, ka valstīm vajadzēs īstenot ekonomiskās eh, attīstības mērķus, uzlabot izglītības sistēmas, izmantot zaļākas tehnoloģijas, ciparu tehnoloģijas un vajadzēs, protams, uzlabot arī gan valsts, gan privātos sektorus. Es uzskatu, ka valsts un tirgus var pastāvēt līdzās un ir jāatrod pareizais uh, līdzsvars. Valstī ir uh, jāiezīmē tāds kā ietvars uh, vai atskaits punkts, lai varētu uh, veikt ekonomisko izaugsmi. Vai jums ir papildi jautājums, Klūdz kungs? Jā, protams, vajadzētu runāt arī par to, ko valsts varētu darīt lietas labā, arī veicot privatizācijas. Privatizācijas, zināmā mērā, ietekmē arī Lisabonas stratēģiju. Nu, tāda situācija, piemēram, ir uh, Vācijā. Es vēlējos pavaicāt, ko jūs varētu teikt par privatizācijas politiku. Ihre Frage dann. Privatization uh, privatizācijas jautājumi neatrodas tikai un vienīgi Eiropas Savienības kompetencē. Privatizāciju eh, kā sistēmu, kā mehānismu var izmantot dalību valstīs, bet, eh, protams, ir jāņem vērā arī veselā saprāta robežas. Bet eh, īstenībā tas ir dalību valsts ziņā, kā labāk organizēt gan valsts, gan arī sociālos dienestus. Komisija ir apņēmusies izstrādāt priekšlikumu par kvalitātes ietvaru valsts un sociālajiem dienestiem. Es domāju, tas ir nozīmīgs solis uz priekšu, liels ieguldījums un esmu gatavs par to diskutēt. Protams, šādi priekšlikumi ir ļoti būtiska Eiropas uh, sociālās tirgus ekonomikas sastāvdaļa, mums būtu augsta līmeņa valsts un arī sociālie dienesti. Paldies. Paldies turpin priekšsēdētāji. Un tagad EFD grupas vārdā Blūma kungs lūdzu. Is Mr. Bloom not here? Vai Blūma kungs pašreiz uh, nav zālē? Labi, tad došu vārdu Mārtinu kungam. Eh, viņš runās pie politiskajām grupām nepiedarušo deputātu vārdā. Jā, paldies. Komisāra kungs, ja mēs runājam par jūsu uzdevumiem, par to, kas jums būs jādara, jūs eh, kādreiz bijāt Eiropas parlamenta deputāts, toreiz eh, ļoti daudz tika runāts par caurskatāmību un tika runāts arī uh, par kādu likumdošanas priekšlikumu ASV, proti par lobēšanu vai uh, interešu pārstāvniecību. Un ko jūs varētu darīt, ko jūs varētu darīt tagad, ja kļūsiet par komisāru, kā jūs varētu uh, Eh, cīnīties pret šo milzīgo ietekmi, ko mēs izjūtam no lobby puses, lai Eiropas parlaments varētu joprojām darboties neatkarīgi. Un es jums eh, atgādināšu arī šo faktu, ka nepieciešams ievērot augstāku caurskatāmības līmeni. Bet eh, ko jūs būtu pieprasījis, ko jūs toreiz pieprasījāt kā deputāts un ko mums vajadzētu ar to konkrēti saprast? Paldies! Thank you very much, uh, Mr. Mr. Martin, for this. Uh... Paldies, Mārtiņ kungs, par šo jautājumu. Tas īstenībā bija ļoti sen, kad eh, biju eh, deputāts pirms desmit gadiem, eh, toreiz arī komisijā tika sagatavoti caurskatāmības noteikumi, tāds ētikas kodeks, un uh, Es domāju, ka mēs varētu arī runāt par patiešām augstu pašpaļāvības līmeni, runāt par šo ētikas kodeksu. Un, ja mēs runājam par caurskatāmību un ētikas kodeksu, dalību valstīm arī bija jāveic pietiekami ambiciozi uzdevumi, bet ir 44 izņēmumi, un bieži vien šos izņēmumus daudzi izmanto, piemēram, arī komisijā, Eiropas Savienībā, un e, Tagad ir pieņemti daudz stingrāki un uh, spēcīgāki caurskatāmības noteikumi. Kopīgi ar uh, Barozo kungu un Sefkoviču kungu, komisijas vicepriekšsēdētāju, Es vēlētos parūpēties par to, lai Eiropas Savienībā būtu augstākais iespējamais caurskatāmības līmenis un uh, tiktu ievērots ētikas kodeks Eh, visās eh, institūciju darbībās. Un es ceru, ka Eiropas Savienības institūcijas šo ētikas kodeksu iedzīvinās savā praksē. Un, ja mēs runājam par lobēšanu, jums nevajadzētu rūpēties par manu nostāju. Which has a eh, kurkusī no, no offense. But that. Es do, dodu priekšroku ar vakariņām ģimenes lokā, nevis ar lobby pārstājiem. Nu, tas nebija jāuztur personīgi. Paldies. Mārtiņ kungs, vai jūs vēlēties vēl kaut ko pajautāt? Nu jā, izskatās, ka tas nav vienīgais jautājums, kurā atšķirs mūsu viedokļi. Jūs teicāt, ka ir jāizstrādā arī stratēģija, lai varētu ātrāk Eiropas Savienība izkļūt no krīzes. Mū, Vācijas kanclere, kas pārstāv lielāko Eiropas Savienības dalību valsti, teica, ka katrai, katram ražotājam, katram produktam, katram pakalpojumam ir jātiek pakļautam rūpīgai kontrolai attiecībā uz finanšu tirgiem. Es, protams, saprotu, ka tas nebūs jūsu centrālajā kompetencē, bet Vai jūs komisijā pat tiešām eh, šādus mērķus uztversiet nopietni? Un vēl tāds konkrētāks jautājums. Ja mēs runājam par šo uh, lobēšanas aktu, kas tika pieņemts ASV kongresā, vai jūs esat gatavs uh, ko līdzīgi iedzīvināt arī Eiropas Savienībā? Nu, tādi ļoti īsi jautājumi. Varbūt jūs varat uz tiem atbildēt ļoti īsi, vien, vienkārši jā un jā. Thank you. I start with the leather one. Uh... Paldies sākšu ar atbildi uz pēdējo jautājumu. Es esmu Amerikas Savienoto Valstu draugs, bet es nekopēju visu, kas tur tiek pieņemts, un es vēlētos ar šo likumdošanas aktu pie, iepazīties tuvāk un padomāt, kā tas patiešām darbojas dzīvē. Otrām kārtām par finanšu tirgiem makro un mikro kontroli, eh, finanšu pāraudzību, tas ir ļoti cieši saistīts. Un Mišels Barņiekungs, cits komisāra amata kandidāts, būs atbildīgs par finanšu regulāciju, un es ar viņu esmu jau ļoti cieši sadarbojies, un esmu apņēmies to darīt arī turpmāk. Un mēs arī izpētījām priekšlikumus, kas attiecas uz mikro un makro uh, kontroli, runājot arī par finanšu pāraudzību. Es vairāk vēlētos runāt par tādu makromehānismu, un es arī esmu amata kandidāts Eiropas sistēmisko risku novērtēšanas valdē, tā kā es uh, domāju, ka šī stratēģija tiks pieņemta. Paldies! Paldies! Tagad Blūma kungs beidzot ir ieradies zālē. Vai jūs esat gatavs uzdot jautājumu? Vienu minūti jums lūdzu. Mr. Mr. Blue? Yeah, Jeffrey? Thank you very much and apologies. Paldies un piedodiet, ka es nokavēju. Labi, ka es vispār tiku šeit. Ir e, laimīgi jums jauno gadu, Rēne kungs. Viens no manām bažām ir e, tādas, vai tiešām politiķi ir ļoti maz mācījušies no pagātnes e, krīzēm un kļūdām. Es domāju, ka jānorāda, ka šīs krīzes sākums bija 70. gados, kad uh, sākās kopienas reinvestēšanas akts, kur uzsākās šī te sociālā e, inženierija un kur tika izjaukt šie te dabiskie e, attīstības e, posmi bankām. Uh, Un toreiz pārsvarā industrializētajā e, pasaulē izplatījās šīs te mm, problēmas. Es priekšsēdētāji tikai viens, e, viena minūte jautājumam, un minūte ir pagājusi. Jūs neesat uzdevis jautājumu, tātad jautājums ir tāds Vai mēs mācīsimies no pagātnes pieredzes un attiecīgi rīkosimies tātad par politiķiem un centrālām bankām? Papildu jautājums nebūs iespējams, bet eh, kandidāts, ja vēlas, var atbildēt. Paldies! Es saprotu, ka jūs uzdodat jautājumu par paketi par finansu regulējumu banku sektoru. Uh, un tas skār pieredzi, jeb ja gūtās mācības. Pēc manām domām būtu ļoti labi, ja likumdevējs padome un parlaments un komisija varētu pieņemt drīzā nākotnē likumdošanas paketi par makro un mikro uh, uzraudzību, jo mums tas ir eh, steidzami nepieciešams. Tas būtu liels solis uz priekšu, lai nodrošinātu to, ka finansu regulējums un uzraudzība tiktu uh, galā ar saviem uzdevumiem Eiropā un cerams arī globālā mērogā. Tas ir galvenais, un es pārstāvēju komisiju padomē pirms pāris nedēļām, kur es uh, skaidri pateicu padomē, ka savā uh, kapacitātē kā paplašināšanas komisārs uh, Es skaidroju, ka mēs augstu vērtējam spēcīgākas, eh, spēcīgāko eh, uzraudzību finansu jomā. Un es ceru, ka mēs kopā mēs varam strādāt, lai gala produkts būtu tāds, ka mums būtu patiešām efektīva finansu uzraudzība. Paldies! 20 sekundēs, ja jūs varat uzdot šo papildu jautājumu, tad lūdzu. Jā, un paldies par jūsu atbildi. Tas bija jautājums par saprotni, par to, vai kur rodas šī te E, problēmu un par, sociāl, un par šīm te problēmām, ka viņi sākās 70. gados, un tas ir e, jāatzīst. Es paskatīšos grāmatās, kas teikts par 70. gadiem, bet nopietni runājot, protams, jums zināmā mērā taisnība un ir ilga vēsture daudziem pārbaudījumiem mūsu laiku sabiedrībā. Un es zinu, ka pašlaik mums e, visvairāk jārisina finansu uh, Eh, jāpieņem šie te likumdošanas akti parlamentā un padomē. Paldies, ejam tālāk. Pirmais no tautas partijas, bet es ņemšu pēc kārtas Langena kungs. Lūdzu. Jā. Paldies. Rēna kungs, īstenībā jums ir uh, tagad. Uh, jāuzņemas uh, savu pienākumu vien tādos ļoti sarežģītos laikos, ir uh, apdraudēta gan eirozona, procentu likmes ir eh, drausmīgā stāvoklī, daudzas valsts atrodas bankrota priekšā. Un Gozēkungs teica, ka ir nepieciešams ehm, izmantot jaunas finanses instrumentus, lai varētu uzlabot konsolidāciju, bet ar to nebūs gana. Dalību valstīm vajadzēs veikt reformas, vajadzēs ehm, dzēst parādus, un īstenībā ir eh, tādēļ nepieciešams arī izmantot lielākā mērā solidaritāti. Eh, kādi ir jūsu priekšstati, ko konkrēti jūs varat darīt, kāds instruments jūs izmantosiet, kā jūs panāksiet to, lai valsts veiktu reformas un samazinātu gan deficītu, gan arī parādus? Tagad mēs eh, redzam, ka eiro stabilitāte patiešām ir nopietni apdraudēta. Paldies! Thank you very much, sir. Paldies par jautājumu, Langena kungs. Nu, patiesi, mums ir nopietns uzdevums, lai nodrošinātu to, ka eiro nākotne e, tiktu nodrošināta un pastiprināta. Un šajā kontekstā stabilitātes un izaugsmes pakts nodrošina mums to ietvaru, lai mēs atgrieztos pie ilgspējīga publiskā finansējuma. Un šajā sakarā šī te atgūšanās, jeb atvesļošanās stratēģija ir būtiska, un mums ir pareizi jā, jāspēr soļi. Tiem jābūt koordinātiem, e, koordinētiem. Mums jāņem vērā specifiskā situācija valstīs, un arī pasākumi ir jāvirknē loģiskā veidā. Kā Eiropas padome, Eiropa padome ir norād, norādījusi un komisija, un es personīgi tam piekrītu, uh, Fiskālā konsolidācija ir jāsāk 2011. gadā, tas ir pats pēdējais laiks. Dažās valstīs pat ātrāk, tāpēc, ka tur ir liels deficīts un fiskāli ļoti maz manevrēšanas spēja. Tas var notikt tikai tad, kad notiek jau pamatīga atgūšanās no krīzes un mēs gribam izvairīties eh, tādu krīzi, kas notika pagājušo gadsimtā arī Japānā 90. gados. Mums ir labi jāgatavojas, un kad ekonomika jau būs atgūsies, tad mēs varam stingri iet uz priekšu, lai sasniegtu šos mērķus. Jums ir papildu jautājums? Jūs eh, ļoti daudz darba darījāt kā paplašanāšanās eh, komisārs, un arī toreiz mēs ne visos jautājumos bijāt ar jums, bijām ar jums viensprāts, un jūs bieži vien bijāt tāds um, atturīgs savā pieejā, bet ko jūs darīsiet tagad? Jums ir jābūt pietiekam drosmīgam, neatlaidīgam, jo savādāk eiro tiks apdraudēts. Jums ir jāpieņem konkrēti lēmumi, ko jūs darīsiet, piemēram, atšķirībā no Almonijas kunga. Paldies. I have a great appreciation. Uh, Es augstu novērtēju Hokina Almuņas darbu, un es izpētīšu viņa rīcību un centīšos iet viņa pēdās, ja vien tas būs uh, loģiski. Uh, E, Tāpat laikā es domāju, ka ekonomikas politikā sadarbība ar dalību valstīm ir ļoti būtiska. Tā pašā laikā, protams, dibināšanas līgums un uh, pakts dot mums šo te juridisko instrumentu, lai mēs varētu nodrošināt, ka dalību valstis ievēros noteikums eiro solidaritātes uh, vārdā. Un jūs varat būt droši, ka es stāšos pretī jau ļoti ātri. Mm, ja kaut kas notiks plānotā laika uh, sprīdī, ja būs tāda kritiska situācija, varbūt uh, ar Grieķiju šī, šomēnes vai nākamēnes par lēmumu par pārmērīgu deficītu un mūsu re rekomendāciju par pasākumiem. Uh, tad es rīkošos. Paldies! Nākamais jautājums no Hokmarka kunga, arī no tautas partija. Paldies! Man patīk jūsu prioritātes. Ilgspējīgas publiskās finansējums, tas ir viens. Iemesli ir acīm redzami. Tas ir viens no mehānismiem, kas ir Savienības rokās. Mēs izmantī, izmainījām stabilitātes paktu pirms dažiem gadiem, lai būtu lielāka elastība, un daudzās dalība valstīs to izmantoja, un tad krīzes, tad, kad iesākās krīze, tad daudzas valstis bija jau izmantojuši šo elastību un vairs nevarēja turēties pretī, kad sākās krīze, un izveidojas pat lielāks deficīts. Uh, kā stiprināt stip stabilitātes paktu. Varbūt vajag uh, atlikt kaut ko nebaltām dienām, bet uh, vai tātad paturēt kaut kādus pārpalikumus drošībai, vai jūs būtu gatavs kaut ko tādu paredzēt? Pēc manām domām Stabilitātes un izaugsmes pakts eh, ir kalpojis mums samērā labi, un ņemot vērā finansu krīzi un ekonomisko lejupslīdi, mūsu dalību valstis ir spējuši izmantot papildu elastību, ko ir sniegusi ārkārtas apstākļos. 2009. un šajā gadā mums ir šie ārkārtas apstākļi tātad esošā finansu krīze un ekonomiskā recesija. Tas ir saistīts ar Langena kunga jautājumu arī. Man nebija laika paskaidrot, ka jā, mums vajag vairāk darīt, lai piemērot šo stabilitātes izaugsmes paktu, un šajā sakarā mums ir vajadzīga iespēja, lai būtu plašāka uzraudzība iekļaujot arī makroekonomisko nelīdzsvarotību un vēl mums jāievieš metodas lielākai pāraudzībai, balstoties uz jauno dibināšanas, uz jauno līgumu 121. un 136. pantu. Tur tādas iespējas ir paredzētas. Es grasos nāk klajā ar paziņojumu par pastiprinātu politikas e, koordināciju, ekonomiskās politikas e, koordināciju, un drīz tas notiks pēc tam, kad e, tātad tas tiks apstiprināts, un tad mēs varēsim runāt par to, kā var stiprināt izaugsmas un stabilitātes paktu arī labos laikos. Vai būs papildu jautājums? Jā. Uh, Es gribētu runāt konkrēti, vai jūs esat gatavs runāt vai nākt klajā ar uh, stingrām prasībām par pārpalikumiem, pārpalikumiem jeb atlikšanu malā, lai varētu grūtos laikos izmantot. Un tad uh, vai vienalga kāda elastība mums būtu, mums tomēr būtu šis drošības pilvens. Es domāju, ka šeit jums jārunā, jāpiedalās diskusijās par pastiprinātu ekonomikas politikas uzraudzību. Jums taisnība, ka tās valstis, kas iestājās, kurās sākās finansu krīze un nesakārtoja publisko finansējumu, viņiem trūka manevrēšanas eh, spējas eh, ekonomiskās lejupslīdes laikā Tāpēc mēs varam runāt par šādu stabilitātes un izaugsmas pakta uh, pielietošanas reformu. Instinktīvi es gribētu iet tai virzienā, bet vispirms vajadzētu labi pāanalizēt un uh, man vajadzētu papētīt dziļāk, lai varētu nākt klajā ar uh, detalizētu un labāk izanalizētu priekšlikumu. Tālāk Tisena kungs. Ja mēs gribam sociālo uh, tirgus ekonomiku realizēt, un tas ir līguma mērķis, tad mums ir jāgādā, lai mums būtu ekonomiskā izaugsme, zaļā izaugsme, un mums vajag vairāk darba vietu. Uh, Un tad mēs skatāmies, ko citi ir teikuši, ko viņi domā par e e ES 2020. gada stratēģiju, bet mēs baidāmies, ka būs ļoti daudz ārējs, liela ārē, liels ārējs spiediens uz dalību valstīm, bet viņi nevarēs uzņemties saistības, lai ražotu preces. Jūs runājat par mehānismiem stabilitātes paktām un tas var novest pie jaunas stratēģijas. Protams, tā ir taisnība, bet mums jā, jāsaprot tas spiediens, eh, kuru mēs varam uzņemties. Varbūt neizvairotos no darba, bet tomēr varētu runāt par kādām sankcijām. Un drīzāk mums būtu jārunā par šo burkānu pieeju, nevis par pletnes pieeju. That... Uh, es piekrītu, ka mums ir jāizpēta Lisabonas stratēģijas pieredze, tās trūkumi, e, un es domāju, ka bija tur arī veiksmes momenti. Mums ir kopīgs viedoklis e, par e, darba tirgu balstoties uz elas drošību. Uh, E, tā darba kārtība, pie kuras esmu gatava strādāt, piemēram, Nīderlanda, Zviedrija un Dānija arī tur e, aktīvi piedalās. Tā pašā laikā bija lieli trūkumi Lisabonas stratēģijās, vismaz divas. Viena bija, viens bija tas, ka bija neefektīva uzraudzības un kontrolas metode, un otrkārt nebija pietiekošs liels uzsvars ES līmenī. Es domāju, ka abi šie trūkumi var tikt novērsti. Pirmajā lietā man jāsaka, es neredzu, ka es dalību valstis un komisija vai parlaments eh, būtu pēc definīcijas konfrontējošas. Es uzskatu, ka tie ir partneri, Un, ja mēs gribam šos te mērķus 20. gadā, lai tie piepildītos, tad mums vajag, lai dalība valstis arotbiedrības, industrijas, asociācijas, cits iesaistītās puses, lai tie visi piedalās, lai būtu tāda mm, atbildība visiem par to, un tad būs efektīva un konkrēta rezultāta ekonomiskai um, izaugsmē un nodarbinātībai par, tātad tas ir par partnerību. Pateicoties partnerībai, mums būs likumīga iespēja pāraudzīt, kontrolēt un nodrošināt <clears throat> to, ka kopīgie mērķi tiks e, nopietni uztvert nacionālā līmenī. Vai jums ir papildu jautājums? Jā, komisār. Vai jūs esat gatavs uzsākt jaunu izpēti, lai izpētītu iespējas pārskatīt tās dalību valstis, kuras patiešām uzņemas saistības un e, radīt sankcijas tām e, valstīm, kuras nepilda savas saistības. I think, uh, the... Es domāju, ka ņemot vērā plānošanu un lēmumus par jauno Eiropas Savienības stratēģiju 2020. gadam, mums ir jāraugās gan uz stimuliem, gan arī uz instrumentiem, kas nodrošinātu šīs stratēģijas veiksmīgu realizēšanu. Un es esmu gatavs izvērtēt, kādus stimulus mēs varētu piedāvāt dalību valstīm, lai šo stratēģiju veiksmīgi ieviestu un savā uh, atklāšanas uzrunā es jau teicu, ka es esmu iecerējis uzsākt kopienas finanšu instrumentu izvērtēšanu, lai eh, redzētu, ko mēs varētu izmantot kā sviras, lai mm, gūtu lielāku atdevi no tiem līdzekļiem, publiskajiem finanšu līdzekļiem, ko mēs investēsim Eiropas Savienībā. Un tagad došu iespēju uzdot jautājumus uh, sociāls un demokrāta grupas vārdā Beres kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze komisāru amatu kandidātu kungs. Jūsu portfolio būs ļoti svarīgs jaunajā komisijas sastāvā. Tam ir nepieciešama drosme un uh, arī iztēle. Un mums eh, nav izdevies eh, panākt konverģenci starp dalībvalstīm, nec arī Eirozonā. Un viens no jautājumiem, kas izkristalizējās šīs krīzes eh, situācijā, bija tas, ka ekonomika ekonomikas. Eiropas Savienībā dažādu dalībvalstu ekonomikas ir ļoti atšķirīgas. Un ko jūs grasties darīt, lai um, atrisinātu šo situāciju? jums būs jāpiesaist jauns finansējums. Es domāju, ka tagad ir pienācis laiks um, aicināt izveidot vienotu Eiropas Savienības dalībvalstu parādu apsaimniekošanu un varbūt ir nepieciešams uh, izdot eiro obligācijas. Paldies, paldies par šo jūsu jautājumu un patiesībā, ja ļausiet, es gribētu uh, atsaukties uz iepriekšējām atbildēm, lai ietaupītu laiku ekonomikas politikas koordinācija un uzraudzība. Es jums piekrītu, ka finanšu krīzes apstākļos mēs sapratām, ka mums ir labāk jākoordinē mūsu rīcība, un tas būs arī viens no eh, jaunā komisijas sasaukuma svarīgākajiem uzdevumiem kopā ar parlamentu. Tālāk par jaunajiem finansēšanas instrumentiem eiro obligācijas vai eiro projektu obligācijas. Es domāju, ka, piemēram, e, komunikāciju, enerģētikas tīklu, ceļu tīklu, šādu infrastruktūras projektu finansēšanai ir nepieciešams svaigs skatījums un atvērts prāts. lai varētu tos finansēt kopā, piemēram, ar Eiropas investīciju banku. Un mums jau ir šādas metodas. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas ir sagatavojusi investīciju un garantiju fondu, kas ir pieejams infrastruktūras projektu investīcijām Eiropas Savienībā. Un, mm, kā es teicu, Šeit ir nepieciešams svaigs skatījums, atvērts prāts, lai nodrošinātu to, ka tiek izmantotas pilnīgi visas iespējas, kas ir mūsu rīcībā. Lai tiktu piesaistīts gan publiskais, gan arī privātais finansējums 2020. gada mērķu sasniegšanai, kas attiecās uz ekonomikas izaugsmi un notarpinātību. Paldies! Ko jūs domājat par iniciatīvu, kas ļautu mums ekonomikas jautājumu pacelt Eiropas Savienības strateģisko tepašu līmenī. Un ka par to varētu runāt 11. februāra padomē, ko eh, ir uh, sasaucis Rampoja kungs, un vai jums šķiet, ka būtu iespējams virzīt Eiropas ekonomisko politiku bez finanšu tirgus uzraudzības jūsu portfeļa ietvaros. Paldies! Es esmu pārliecināts, ka mēs sadarbosimies ļoti cieši ar manu kolēģi Mišelu Barņē kungu attiecībā uz uh, Um, makro un mikro finanšu uzraudzību un regulējumu. Mēs ar viņu esam jau runājuši par šiem jautājumiem un noteikti turpināsim to darīt. Protams, ja mēs tiksim apstiprināti savos amatos. Jūs runājāt par Eiropadomi. Es esmu pārliecināts, ka Eiropadome noteikti ar stingru roku vadīs šīs stratēģijas ieviešanu, un Prozokungs ir uzņēmies personisko atbildību. Man loma būs atbalstīt viņu ekonomikas politikas koordinācijas lietās un horizontālajos jautājumos, un es darīšu visu, kas manos spēkos, lai arī Eiropa padome piedalītos ekonomikas politikas koordinācijā ar pilnu atdevi. Protams, es eh, nepiedalīšos šajā konkrētajā Eiropā domē, bet Prauzo kungs tur būs. Tālāk Huang Dong kunga jautājums. Monsieur le commissaire euh, désigné, euh, vous avez... Komisāra amata kandidāta kungs. Pirms eh, stundas jūs runājāt eh, visai ortodoksālā veidā par šo izejas stratēģiju, jo pēc 2010. gads vēl neiezīmē tādu ļoti pozitīvu tendēnci attiecībā uz izaugsmi. Bet, ja runājam par atbalstu un palīdzību, protams, mums ir jāraugās uz to, kā atrisināt jautājumu ar dalību valstu publisko finanšu deficītu ar šiem parādiem, bet kā ar izdevumiem Eiropas Savienības dalību valstīs. Paldies! Jā, protams, jums ir taisnība, ka Eiropa patreiz cieš no potenciāla raž, ražošanai uzliktajiem šiem ierobežojumiem, un, un nu, teiksim, mēs nevaram pilnībā izmantot uh, savu potenciālu, kurš finanšu krīzes apstākļos, protams, ir pavaināts, un būs nepieciešams laiks, pirms mēs varēsim atgriezties pie um, iepriekšējiem ekonomiskās izaugsmas rādītājiem, bet, lai to panākt, mums ir nepieciešams apvienot divas lietas. Uh, Tas ir saistīts ar jūsu jautājumu pirmo daļu. Mums ir nepieciešams apvienot valsts un privātās investīcijas izglītībā, inovācijās, vidē draudzīgu tehnoloģiju realizēšanā, pētniecībā, un tajā pat laikā mums ir jāpieņem lēmumu saistībā ar stratēģiju izējai no krīzes lai mēs varētu atgriezties pie ilgtspējīgas finanšu situācijas. Tātad investīcijām ir jāpieaug no vienas puses, bet no otras puses šis otrais elements tam ir jāatspokļojas vai nu lejupējošā vai horizontālā līknē. Mm, domāju, ka mums jāizvairās no situācijas, ka mēs finansējam tikai savu parādu. Ja mēs izmantosim visu mm, valsts finansējumu parādu finansēšanai, tad mēs nepiedzīvosim šo izēju no krīzes. Mums ir jārada jauni inovatīvi finanšu instrumenti, lai apvienotu gan valsts, gan privātos finansējumu avotus. Jā, ja mēs runājām par šo politiku um, attiecībā uz izēju no krīzes, kā ar ilgtermiņa uzticības sistēmai un sociālajiem amortizatoriem, piemēram, obligātās pensijas schēmas, jo uh, šajā krīzē mēs redzējām, ka tās spēlē uh, pret ciklisku lomu. Atbilde. Eiropas sabiedrības modelī publiskie un sociālie pakalpojumi, ieskaitot veselības aprūpas pakalpojumus, ir ļoti svarīgi un tie veido Eiropas labklājības valstu pamatbāzi. Tajā pat laikā, lai mums būtu šāda ilgtspējīga labklājības sabiedrība, mums ir nepieciešams ilgtspējīgs finansējums. Un par to ir jālem dalībvalstīm, jo šeit mēs runājam par dalībvalstu kompetenci budžeta asignējumu jautājumos, un dalībvalsts pašas lēmj par prioritātēm finansējumu sakarā. Es uzskatu, ka ir svarīgi, lai dalībvalsts, veidojot savus budžetus, uzlabotu valsts finanšu līdzekļu kvalitāti, kas ļautu finansēt tos objektus, kas veicinātu ekonomikas izaugsmi un kas radītu tādu veselīgu ekonomiku. Paldies! Tagad Alde grupas vārdā Valfs Klīnskungs. EU... E Rēna kungs, Eiropas Savienība un uh, Amerikas Savienotās valsts runā par to, cik cieši ir gatavs sadarboties, lai kopīgi cīnītos pret krīzi un uh, nodrošināt to, ka šāda krīze neatkārtos. Bet patiesībā uh, situācija ir atšķirīga. Īstenībā mēs katrs peldam uz savu pusi, ja mēs runājam, piemēram, par eh, banku rekapitalizāciju, par startautiskajiem grāmatvedības principiem, vai arī eh, uzdod vienkāršos jautājumus, kā, kur un kādēļ regulēt. Izskatās, ka Eiropa. Uh, E, ir no Amerikas attālinājusies daudz vairāk nekā pirms trim gadiem. E, vēlējos jums uzdot ļoti konkrēti jautājumu. Ko jūs darīsiet nākamo 12 mēnešu laikā ļoti konkrēti, lai nepieļautu atkal tādas e, dziļas lejupējas rašanos? Un jāņem vērā, ka joprojām ir liels atšķirības tādas starp ASV un Eiropas Savienību. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Klīns kungs. Es daļai jums piekrītu, bet uh, ir arī lietas, kuras gribētu oponēt. Es piekrītu tam, ka mums ir jāuzlabo sadarbība ar ASV tādos jautājumos kā ekonomikas politika, piemēram, bet tajā pat laikā Pēdējos pāris gados, it īpaši G20 kontekstā, mēs esam kopā vienojušies uh, par fiskālo stimulu apjomīgu pakotni. Tie ir gan monetārie, gan budžeta stimuli. Šeit es runāju par lēmumiem, kas tika pieņemti 2008. gada beigās, kas ļāva novērst to, ka šī recesija pārvēršas par dziļu un ilgu depresiju mēs eh, runājām ar Obamas administrāciju attiecībā uz finanšu regulējumu un uzraucību un attiecīgo likumdošanu. Jā, protams, ir lietas, ko šeit var pilnveidot un uzlabot, tīpaši, ja mēs paskatāmies uz makroekonomikas svārstībām globāli, tad šeit mēs zinām, ka Ķīna ir ļoti jaudīga ekonomika, uh, Eh, kas nav gatava devalvēt savu valūtu, kamēr ASV ir ļoti liels tekošā konta deficīts. Un šajā kontekstā mums ir nopietni jārunā ar galvenajiem partneriem, tīpaši ASV un arī Ķīnu, par to, kā mēs varētu atgriezties pie globālā līdzsvara makroekonomikā. Šajā ziņā Ķīna ir vismaz tikpat svarīga kā ASV, ja tīpaši mēs runājam par makroekonomikas līdzsvaru. Rēna kungs, vēlējos pavaicāt par eirozonu un tās paplašināšanu. Ir vairāki ekonomikas speciālisti, kas saka, ka jaunās eirozonas dalību valstis, eh, kuru valūtu jau tāpat ir piesaistīta eiro, vajadzētu pēc iespējas ātrāk eh, uzņemt eirozonā, tā tās varētu būt stabilākas un eh, varētu arī izskaust tādas bažas un neusticību, kas varētu rasties. Ko jūs varētu teikt, kā varētu šīs mazās valstis uzņemt eirozonā? Paldies! In my view, es uzskatu, ka mums ir jārespektē noteikumi un likumi. Eiropas Savienība ir tiesiska kopiena, un šeit eh, mūsu funkcionēšanas pamatā ir likumi. Ja es klausos debats starp ekonomistiem un juristiem attiecībā uz Eiropas Savienības līguma interpretāciju, tad man ir skaidrs, ka fundamentālais mērķis ir uh, ilgtspējīgas publiskās finanses. Tas ir ilgtermiņā dzīvotspējīgas publiskās uh, finanses un makroekonomiskā stabilitāte. Pieci konverģences kritērija ir indikātori, kas ļauj izvērtēt, vai valsts var nodrošināt šo publisko finanšu ilgtspējīgumu kritēriju. Un tieši tā es arī skatos uz potenciālajām kandidātu valstīm, Eirozonas kandidātu valstīm. Galvenais ir, lai ekonomikas monetārās savienības eh, noteikumi tiktu respektēti. Tātad nedrīkst pāriet pie jaunas tēmas. Lūdzu, neiekrītiet klīnca kunga lamatās. Tas ir cits jautājums, par ko jūs sākāt runāt. Lamberts kungs, zaļo grupas vārdā. Rēn kungs, es ilgi jau lietoju eh, šos. Um, ehm, eh, telefona aparātus un Somija eh, ir daudz inovatīvāka nekā varbūt jūs šeit parādat. Bet nopietni, klausoties jūsos, es dzirdu visu laiku vienu un to pašu. Tātad, ja mērķis ir IKP pieaugums līdz 2020. gadam, bet tas nozīmē nevienlīdzības padziļināšanos un planētas neatjaunojamo resursu intensīvāku izmantošanu. Mans jautājums ir vienkārši, ko jūs mainīsiet savā ekonomikas attīstības modelī? Jo Kad es klausos jūsos, tad jūs gribat to tikai piepucēt, bet nevis izmainīt pēc būtības. Ko jūs mainītu tajā, ja jums būtu tāda vara? Thank you. You are talking to some... Paldies. Jūs runājat eh, kā no grāmatas, un ko es īsti vēlējos pateikt? Protams, eh, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, un es esmu apņēmības pilns arī eh, savā darbā ievērot tā saukto zaļo komponentu. Un eh, vajadzētu padomāt arī par to, kā mūsu ekonomikas padarīt zaļākas, tātad ekoloģiski draudzīgākas. Un Mēs varam izmantot nodokļu politiku, tas jau norisinās eh, tieši tagad, runājot arī par cīņu pret klimatu pārmaiņām, ar enerģētikas pakotnes palīdzību un Eiropas eh, mērķi ir patiešām nepārprotami. Es esmu arī ļoti lepns, ka piedalījos kolēģijā, kas lēma par šādu virzību, proti, ka ir jāsamazina CO2 izmeši par 20% un jāpalielina atjaunīgo energoavotu izmantošanas eh, proporcija arī par 20%. Ja mēs runājam par likumdošanu un nodokļu politiku no vienas puses un jauninājumiem un tehnoloģiem no otras puses, visi šie komponenti var ļoti tā saskanīgi darboties kopā, un mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai to patiešām varētu iedzīvināt. Mums, protams, ir jāveic likumdošanas darbs uh, un tehnoloģiju uh, attīstība ir jānodrošina, lai mēs varētu arī uh, panākt to, ka mūsu sabiedrība ir labklājīgāka. Protams, ārkārtīgi daudz ir vēl jāveic. Un jums nevajadzētu katrā ziņā apšaubīt to, cik aktīvi es varētu pievērsties šiem jautājumiem. Bet es domāju, ka man varbūt ir jāuzdod specifiskāk jautājumu, saka Lamberta kungs. Ja mēs runājam par eh, Eiropas Savienības attīstību, kā tas varētu sasauties ar šo diskusiju galveno domu? Paldies! Jūs vēlaties, lai atbild arī šo jautājumu? Labi. Es īstenībā neatrodos starp kaut kādiem diviem uh, principiem, bet uh, mēģinu aizstāvēt tos abus. Tātad. Uh, Mums ir jāizvērt ekonomiskās aktivitātes standartizētā veidā, un šādi mehānismi darbojas patiešām veiksmīgi. Protams, mehānismi ir jātīsta, jāuzlabo, un e, to var, e, protams, darīt pateicoties statistikas datu izvērtēšanai, Eurostatu datiem un arī citām institūcijām. Es Special to you, I intend to make a proposal, of course, together. Es eh, vērtēju arī to, kā varētu eh, labāk saskaņot dalību valstī nacionālos koproduktus, un eh, ir vēl daudz citi uh, attīstības indikātori, un tie nevienmēr ir saistīti ar ekonomisko kontekstu. Protams, tie ir ļoti būtiski principi, bet jums ir jāsaprot, ka neviens no šiem instrumentiem uh, Eh, nevar nekādā veidā izmērīt to, cik eh, laimīgi cilvēki dzīvo Eiropas Savienībā. Eh, labi, tagad došu vārdu Fordas kundzei no Eiropas konservatīva un reformātoru grupas. Paldies! Vēlējos sveikt Rēnu kungu mūsu komitejā. Jūs runājāt par valstu parādiem un par to, ka ir jāinvestē vairāk naudas izaugsmē un arī jauninājumos. Uh, Tālāk jūs runājāt par jauniem uh, valsts sektora instrumentiem, kas varētu veicināt investīcijas. Un man tas uh, atgādina kādu britu politiķi pirms dažiem desmitiem gadu, tā bija sieviete, viņa teica, jūs nevarat tērēt to naudu, kuras jums nav. Nu, es ceru, ka mums nevajadzēs debatēs atgriezties pie šī paša principa. Bet, kad Montīkungs ieradās pie mums šajā komitejā, viņš teica, ka investīciju un jauninājumu galvenais avots ir ienākumi, un Ziemassvētku laikā pie, tikai 50% uh, finansējumu nāca no privātā sektora. Montī kungs teica, ka mums nevajadzētu uh, Eh, paaugstināt eh, nodokļus, jo tas varētu apgrūtināt izpētes darbu veikšanu un atņemt līdzekļus zinātnē. Kāds ir jūsu redzējums šajā kontekstā? Paldies! That, uh, to... Eh, vēlējos pateikt, ka ar lielu nepacietību gaida Mario Monti kunga ziņojumu, kur viņš vērtē iekšējā tirgus darbību. Šķiet, ka šis ziņojums tiks mums piedāvāts izskatīšanai aprīlī, un es patiešām to gaidu ar ļoti lielu nepacietību. Protams, jūs minējāt Mario Monti, un gan jums, gan viņam ir taisnība, proti, ka visās eh, ekonomiski attīstītajās valstīs privātais sektors ļoti lielā mērā ir atbildīgs par investīciju, jauninājumu un izpētes jomā. Un kādu mācību mēs no tā varam gūt, mums vajadzētu parūpēties par to, lai uh, valsts finansējums nepasliktinātos, uh, tādā veidā arī ietekmējot nelabvēlīgu privāto investīciju plūsmu, jo tas samazinātu vispārējo investīciju kapacitāti gan uh, izpētē, gan jauninājumos. Un atgriezīšos pie tā, ko teikšu pašā sākumā. Piedodiet man man spītību, bet es patiešām uzskatu, ka stabils, ilgspējīgs uh, valsts finansējums eh, jaunu darba vietu radīšanā un izaugsmu, tie ir principi, kam jāsoļo roku rokā, un eh, tas ir mūsu politikas kodols, tāpat runājot arī par investīcijām izpētes un jauninājumu jomā. Paldies! Paldies! Eh, man ir papildi jautājums, saka Fordas kundze. Vai es vēlēju, es vēlējos pavaicāt, ko jūs domājat par Monti kunga redzējumu, proti, ka uh, lai būtu investīcijas, mums ir jāparūpēs par to, lai nodokļu politika mūsu valstīs būtu konkurētspējīga. Eh, kāds ir man atbildi, saka Rēna kungs? Tā ir ļoti vienkārši jā. Es pats divas reizes esmu strādājis pie korporatīvo nodokļu izstrādes, divas reizes es eh, sadar, strādāju premjerministra pakļautībā, un tā tad es zinu, par ko es runāju. Es uzskatu, ka mums ir jābūt eh, konkurētspējīgām nodokļu sistēmām, tām ir jābūt godīgām, proporcionālām un tādām, kas atbalsta mūsu sabiedrības tautsainiecības uh, ilgspējīgu attīstību. Paldies! Tagad uh, eh, goja e grupas vārdā jautājumu uzdos Šuntis kungs, lūdzu. Κύριε Επίτροπε, κύριε Ρεν, ομολογώ ότι είχα ετοιμάσει άλλη ερώτηση να σας κάνω. Paldies. īstenībā biju sagatavojis citu jautājumu, bet ņemot vērā to, ka bija tikšanās Ātēnās, uh, uh, šī tikšanās netika vērtēta viennozīmīgi un tika runāts par dažādām procedūrām, bija sarunas ar ministriem un.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 būtu mērām 700 eiro eh, apmērā, jau radītu liels problēmas, un eh, ko tas varētu darīt, un kā jūs varētu cīnīties arī pret to, ka cilvēki izvairās no nodokļu maksāšanas. Paldies! Tax evasion is, uh, is of course a serious problem. Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, protams, ir milzu problēma, tā pastāv. Uh, un pret to ir jācīnās, lai nebūtu šādi caurumi, pa kuriem varētu izbēgt un e, kaut ko nošmaukt. Un ir jārūpējas par to, lai nodokļi nonāk tur, kur e, tiem ir jānonāk, tātad gan valsts, gan arī e, sociālajos dienestos. Protams, tas ir dalībvalstu kompetencija, dalībvalstīm ir jācīnās pret e, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un. E, Grieķijas varas iestādes ir tās, kam jāuzņems atbildība par cīņu pret izvarīšanos no nodokļu maksāšanas un, protams, tādēļ ir jāparūpēs, lai labi strādāt arī grāmatvedības eh, iestādes un arī, protams, statistikas biroja. Vai jums ir papildi jautājums? Labi, man ir papildi jautājums. bija vairāk ieteikumi par pensijām un algām. Es nezinu, vai tos risinās eh, Munīs kungs vai jūs. Varbūt eh, jums jāpagaida, lai valdības nāk klajā ar savām stabilitātes programmām pirms kaut ko darīt. Jā, jums taisnība. Mēs patiešām gaidām, lai Grieķijas valdība mums piedāvā savu stabilitātes programmu un uh, ir jābūt patiešām eh, stabilai un eh, pārliecinošanai ekonomikas politikas pakotnei. Mēs vēlamies samazināt eh, šo deficītu, protams, ka Grieķija arī to vēlas saskaņā ar stabilitātes un izaugsmas pakta noteiktajiem rādītājiem. Tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Grieķijas varas iestādēm, un tad, kad šī stabilitātes programma beidzot mums tiks piedāvāta, Nu, tam ir jānotiek nākamo nedēļu laikā, tuvāko nedēļu laikā mums vajadzēs par to diskutēt eh, komisijā, nu vai šajā komisijā, vai arī nākamajā jaunajā. Paldies! Tagad EF, eh, EFD grupas vārdā jautājumu uzdos Andrejā Senskundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Rēnkungs, es sēžu šeit. Šķiet, ka E, dalība Eirozonā daudzām valstīm ir kļuvusi drīzāk par slogu. Tad, kad eiro tika ieviests, daudzās valstīs Eirozonā e, tika iznīcināta krīze, bet e, tagad iedzīvotāja aptauja Igaunijā norāda uz to, 75% uzskata, ka ja tiks uh, ieviests eiro Igaunijā, ka uh, tātad izmaksas tikai pieaugs, pieaugs arī dzīves dārdzība. Vai jūs varētu piekrist tam, ka iestāšanās eirozonā uh, tikai palielina krīzi, nevis to samazina? Ko jūs varētu par to teikt, un vai jūs patiešām domātu, ka vairāk valstīm ir jāiztais eirozonā? Un otrais jautājums. Uh, tās valstis, kam ir jādevalē sava valūta, kā jūs tām varētu ieteikties cīnīties pret krīzi, bet bieži vien tās nevar devalvēt valūtu, jo tās ir eirozonā un nevar tātad neko šajā sakarā darīt. Paldies. Okay, I, I try to, try to use my... Paldies. Es sākumā atbildēšu jūs pirmo jautājumu. Tātad par cenu pieaugumu. Iestāšanās Eirozonā e, tam nevajadzētu būt notikumam, kas līdzi nestu cenu kāpumu. Un e, eiro, dalība eirozonā vajadzētu no, nozīmēt zemus inflācijas rādītājs un e, valūtas stabilitāti. Un, protams, valsts, kas iestājas eirozonā, tam, līdz, tam ir jāizpild konkrēti kritēriji. Nav nekādu pierādījumu, ka valstīs, kurās tika ieviests eiro, būtu kāpušas cenas. Protams, ir bijuši tādi nelieli cenu pieaugumi, ja, piemēram, eh, ņemot vērā jauno valūtu, cenas vienkārši tiek nopaļotas, bet ja ekonomiskās struktūras ir eh, pareizas, eh, loģiskas, tad nevajadzētu būt nekādām problēmām pēc iestājas Eirozonā. Jūs man vaicājāt, vai es esmu par vai pret Eirozonas paplašināšanu. Es eh, varu pateikt tā, Eiropas kopienu divināšanas līgumā ir teikts, ja valsts izpild visus kritērijus, tad eh, valsts, kas eh, varētu nākamā iestāties Eirozonā, varētu būt Igaunija. Tad tā atrodas šim mērķim vistuvāk, bet vajadzētu garantēt to, lai visi likumi un noteikumi tiktu ievēroti, lai tiktu ievērots Eiropas kopienu dibināšanas līgums. Un, nākamā, un, un šī gada pavasarī ir paredzēts arī uh, izdot konverģences ziņojumu par es, Igauniju. Rēna kungs, Slovēnija nu pat, Slovākija nu pat nosvinēja pirmo tādu kā gada dienu kopš eiro ieviešanas, un jāņem vērā, ka daudz cenas pieaug līdz pat par 25% un IKP samazinājās vēl vairāk nekā par 1% saskaņā eh, salīdzinājumā ar dalību valstīm. Nu, kā jūs to varat eh, pamatot un kā jūs varat, eh, teiksim, argumentēt, ka tas nekādā gadījumā nav saistīts ar iera, iestāšanos Eirozonā? Nu jā, iespējams, ka šie skaitļi ir saistīti ar vairākiem faktoriem, viss nav tik viennozīmīgi. Man ir ļoti daudz slovāku draugu, un daudzi no viņiem Nu, esmu ar viņiem pārunājies un mēģinājis uzzināt viņu viedokli, un viņi teica, ka Slovākija ir tikai ieguvēja iestājoties eirozonā, jo eiro radīja tādu kā patvērumu, jeb vairogu cīnoties pret ekonomisko krīzi. Es ļoti labi atminos ekonomisko recesiju, kas notika 90. gados, un Somijā nebija eiro, mēs patiešām uh, cietām ļoti liels zaudējums, bija ārkārtīgi augsti bezdarba rādītāji, bet tagad uh, jāņem vērā, ka eiro aizsargā ļoti daudzas valstis no šīm ekonomiskās krīzes vētrām. Paldies! To, um, to EPP, e tagad atgriežamies uh, pie tautas partijas grupas un tagad uzdos jautājumu Karasa kungs. Lūdzu, paldies, Rēna kungs! Mēs patiešām uh, jūtam to labo gribu, ka, kas strāvo no jums, bet no otras puses jūs esat tāds visai vājš, jāņem vērā tā pieredze, ko esat guvis pēdējo gadu laikā. Un jums vajadzētu izrādīt tādas lielākas līderu kvalitātes un lielāku apņēmību un mērķus, ko esat nospraudis, vislabāk var sasniegt tā, ja komisija izstrādās kritēriju katalogu, ievēros uh, stabilitātes un izaugsmas paktu un 2020. gada darba kārtībā piedalā, piedāvās kaut ko vairāk. Mums ir skaidri jāapzinās, kas īsti notiek, un tie skaitļi, kas jums tiek piedāvāti, ir arī jākontrolē un jāpārbauda. Vai jūs esat gatavs uzņemties šos uzdevumus? Varbūt, ka vajadzētu izveidot tādu komiteju starp dalību valstīm, Eiropas centrālo banku, kas varētu spriest par to, kā beigt sniegt atbalstu dalību valstīm, e, lai izkļūtu no finanšu krīzes. Un kā jums šķiet, vai šī komiteja būtu patiešām nepieciešama un ko tas varētu dot? Paldies! In my view, the... Es uzskatu, lēmumu pieņemšana ekonomikas politikā Eiropā ir tāds kā simfoniskais orķestris. Visiem instrumentiem ir ļoti labi jāspēlē, lai varētu nonākt pie vienot mērķa. Mēs runājam par ECB, par eh, šīs struktūras neatkarību. Tā ir jāievēro, neatkarība ir jārespektē, un tas ir jāievēro visām institūcijām, gan Eiropas komisijai, gan parlamentam. Mums visiem ir ļoti labi jāspēlē kopā un lai sasniegtu Eiropas Savienības 20, 20 mērķus, tātad 2020. gada mērķus, ekonomisko izaugsmu, jaunas darba vietas, mums ir jādzied kopā, jāsadziedās, jānosprauž eh, loģiski mērķi, tiem ir jābūt tajā pašā laikā realistiskiem un eh, visiem ir jādarbojas kopīgi un saskaņoti. Un tad varēs parūpēties par to, lai dalība valsts arī individuāli sasniegtu katra savus mērķus. 27 mērķi uh, sasumējoties rada vienu kopīgo Eiropas mērķi. Un, protams, ir jābūt gan pāraudzībai, gan kontrolai un ir jārod jauni finansēšanas instrumenti. Tādā veidā mums vajadzētu darboties. Mums ir jāpadomā par eh, partneru attiecību, par atbildības godīgu sadalīšanu starp dalību valstīm, ir jāpilnveido kopīgi iekšējais tirgus, ir jāatrod eh, finansējumi, ir jāveicina investīcijas un eh, ir arī jāpadomā par šo atbalsta sniegšanas beigu posmu. Paldies! Man ir papildi jautājums, sakaras kungs. Protams, būtu loģiski, ja mums būtu arī tādas kopīgas bilances. Mēs zinām eh, ļoti daudzos gadījumos, ka eh, šie skaitļi nav pareizi, izvērtējumi ir ļoti atšķirīgi, tādēļ es vēlējos pavaicāt, uh, vai, teiksim, Almunijas kunga piedāvātie skaitļi un tas, ko piedāvāja dalību valsts, vai tas jau neliecināja par to, ka vajadzētu labāk koordinēt eh, visu šo informāciju un ir jābūt labākai sadarbībai ar dalību valstīm un institūcijām. Paldies, paldies, Karas kungs, par jūsu papildu jautājumu. Šis jautājums jau ļoti ilgi atradās Eiropas Savienības darba kārtībā, ja jūs to atminaties. Jau kā budžeta komitejas deputāts 90. Eh, gados es atceros par to tik runāts garu un plaši. Mums bija iespējas jautājumu pārunāt ļoti pamatīgi, dziļi, ņemot vērā budžeta vidusposmu pārskatu. Mēs arī uh, to eh, kā principu ņēmām vērā, izveidot finanšu plānus un Eiropas Savienība ņems to vērā arī pieņemot nākamo finanšu plānu. Es uzskatu, ka 2020. gada darba kārtības galvenie mērķi, tātad sociālie dienesti, jaunas darba vietas, inovācijas, Šie mērķi ir jāraksta lieliem burtiem un tie ir jāplūko arī caur budžeta prizmu. Es uzskatu, ka budžets labāk varētu kalpot saviem mērķiem, proti investīciju veicināšanai nākotnē, ja mēs e, veidot arī tāds labāks, e, loģiskāks ekonomiskos principus. Paldies! Un nākamo jautājumu uzdošu Kariņkungs, lūdzu. Godējumais e, kandidāta kungs, Ir pagājuši astoņi gadi kopš pilnas eiro ieviešanas un pieci gadi kopš pēdējās būtiskās Eiropas Savienības dalībvalsts paplašināšanās. Bet joprojām 11 no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm nav eirozonā, tā izskaitā 8 no pēdējām 12 pienākošajām Eiropas dalībvalstīm, kurām ir līgumisks pienākums pāriet uz eiro. Mans jautājums ir vienkāršs.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 lai es neaizmirstu to šīs diskusijas laikā. Šis ir ārkārtīgi būtisks jautājums, un kā jūs teicāt, 11 no 27 dalību valstīm vēl nav iestājušos, iestājušos Eirozonā. Eirozona ir pierādījusi savu spēku pēdējo desmit gadu laikā arī tāpēc, ka tā labi palīdzēja ekonomiskās krīzes laikā un recesijas laikā. Eiro ir devis mums patvērumu šajā vētrā ne tikai mazās, bet arī lielās valstīs, un šī iemesla dēļ es pilnībā saprotu, ka daudzas no 11 ne eiro eh, valstīm eh, grib pievienoties eirozonai. E, mans skatījums ir ļoti skaidrs. Balstoties uz līgumu, e, būtiski ir, lai būtu ilgtspējīgs veids, kā apskatīt publiskās finanses, makroekonomiskā stabilitāti, ir pieci kritēriji, lai novērtētu, lai veiktu novērtējumu Un mēs vērtējam arī to, vai Eiropas Savienības, eh, Savienības dalība valsts, kas nav vēl Eirozonā, vai tā spēj veiksmīgi varētu darboties šajā Eirozonā. Nākamā eh, kandidāta valsts visdrīzāk būs Igaunija. Publiskās finanses ir labā formā, 4% publiskais uh, valsts parāds, un es gribētu uzt, uzsvērt, ja runājam par Igauniju, tad mēs ievērosim noteikumus, un mums būs jāievēro visi kritēriji, lai varētu pievienoties Eirozonai. Uh, thank you very much. I will gladly. Paldies. Es arī mazliet paspēlēšos ar valodām. Otrs jautājums būs angliski. Māstriktas kritērija loma turpmākajā eirozonas paplašanāšanā. Kā jūs redzat, kāda ir šī loma jūsuprāt, ņemot vērā, ka pašlaik eirozonas valstis neievēro vienu vai vairākus no stabilitātes kritērijiem? We know that uh, this factor to which Jūs eh, runājat droši vien par to, kas ir finanses krīzes sekas un ekonomiskās recesijas sekas. Ir būtiski, lai visas Eirozonas valstis atgrieztos pie ilgtspējīgām pie publiskām finansēm. To mēs šovakar jau esam runājuši, un tas būs viens no galvenajiem uzdevumiem man kā eh, komisāra kandidātam šajā politikas jomā. Tāpat laikā šie pieci kritēriji vienmēr ir norādījuši, vai valsts spēja vai nespēja nodrošināt publisko finanšu ilgtspējību un vai valsts, valstī ir politiskā griba un spēja e, rūpēties, lai publiskās finanses, finanses darbotos ilgtspējīgi. Paldies! Tālāk. Esajahkas kundze. Paldies, es gribētu izmantot arī e, runāt somiski, mm, e, izmantot dzimto valodu. Dažas Eiropas Savienības dalībvalstis valstis neatbilst, nevar pildīt savas saistības un varētu būt eh, smagas sekas eh, pasākumu ziņā, kas būs jā, jā, jāuzsāk. Šie pasākumi, eh, šiem vajadzētu palīdzēt dalību valstīm, kuras nonākušas grūtībās. Kad mēs runājam par to, ka mēs ziņojam par ekonomiku, ko mēs varam iesākt, lai Eiropas Savienība varētu saņemt uzticamus datus par to, kas patiesībā notiek. Jums pilnīgi taisnība. Par, e, pareiza e, stati, e, nu, informācija un statistikas dati ir pamats tam, lai mums veidotu analīzi ekonomikai un pieņemtu lēmumus. Un tāpēc tas nav jautājums tikai par tehnisku problēmu, tas ir, tā ir institucionāla problēma ar eh, nopietnām politiskām sekām. Piemēram, mēs nezinām, cik lielā mērā Grieķija un Grieķijas eh, valsts parāds, eh, defici, de, deficīts ir izaudzis. Un tamdēļ ļoti grūti skatīties ilgtermiņā. Protams, īstermiņā ir skaidrs pilnīgi, ka mums vajag konkrētus un efektīvus pasākumus, lai nodrošināt to, ka mēs varam izkļūt no deficīta un nokļūt, atgriezties pie ilgspējīga līmeņa. Mēs zinām, ka korekcija ir jāizdara. Grieķijas eh, varas iestādes, ja valdība ir uzsākusi pasākumus un ar Eirostats arī atbalsta Grieķus šajos pasākumos, lai nodrošinātu, ka statistiskie dati, kas nāk no šīs valsts, ir tādi, uz kuriem var paļauties un ka tie būtu pareizi. Pirms četriem gadiem komisijas eh, prezentācijā uh, Viņi lūdza auditēšanas e, pilnvaras, taču padome nepiešķīra šīs pilnvaras 2005. gada lēmumā, un es domāju, ka tas ir tas, ko mums, pie kā mums nāksies atgriezties, ko mums vajadzēs pārskatīt. to, ka komisijai būtu šīs auditēšanas pilnvaras, lai mēs varam gādāt, ka dati no dalībvalstiem ir uzticami un pareizi. Papildu jautājums. Savā ievadā jūs skaidri pateicāt, ka jūs koncentrēsieties uz Eurostat un nacionāliem statistikas datiem, gādājot, lai tie būtu pareizi. Vai jūs domājat par sankcijām? Uh, ko varētu uzlikt dalībvalstīm, kuras atkārtoti nāk klajā ar nepareiziem statistikas datiem. Kā tikt galā ar šo problēmu? Mums patiešām ir ēs likumdošana, kas ļauj uzsākt kriminālu vajāšanu, kriminālu procesu. Ja ir tādi atkārtoti pārkāpumi, bet no otras puses šie te korektīvie pasākumi, kas ātri jāpieņem, viņi ir ātri jāpieņem, un tāpēc ir labāk um, strādāt sadarbojoties ar Grieķijas administrāciju un valsts iestādēm. Mēs atbalstām Grieķiju viņu pūliņos, mm, no, panākt to, ka ātri um, viņu statistika tiktu novest līdz tādam stāvoklim, ka tā atbild uh, standartiem. Un tālāk Skiklūna kungs. Jā, paldies. Mani kolēģi ir jau runājuši par izaugsmes un stabilitātes e, paktu, par to, ka tas nebija pietiekoši piemērots, lai dalību valstis varētu izpildīt savas finansu mm, e, pienākumus grūtos ekonomiskos laikos. Uh, Vai jūs gribat vairāk skatīties uz eh, politikas koordināciju? Es gribu atgriezties pie statistikas jautājuma, jo es uzskatu, ka mm, šo datu uzticamība pati tiek apš apšaubīta. Tā tad nav pārva labas statistikas eh, pārvaldības. Jūs runājāt par vienu konkrētu valsti, kur notiek tāda pārkāpuma, bet citi varbūt vienkārši nav atklāti. Uh, Vai jums nešķiet, ka e, tad kā mēs varam būt tik tādi optimisti? Vai jums nešķiet, ka mums vajadzētu uzkļau, iekļaut kaut kādas pāraudzības prasības, piemēram, par to, ka tiek piedāvāts pārāk optimistiskas prognozes par, piemēram, valsts, ja publisko finansējumu? Un vai dalība valstis Eh, vai, vai dalībvalstīm nevajadzētu atbildēt arī par vidēja termiņa fiskālo pārvaldību? Thank you. Paldies. Es esmu lūdzis savam birojam izpētīt Grieķijas gadījumu eh, par to statistiku, un par to, kā darbojas viņa statistikas sistēma. Un es esmu lūdzis informāciju par citām dalību valstīm arī. Tas, ko esmu saņēmis, ir tāda, ka Grieķija ir izņēmuma gadījums, un problēmas ir diezgan nopietnas, eh, tā kā tas ir aprakstīts eh, piekdienas komisijas paziņojumā. Tāpēc jāpieņem um, labojošie, koreģējoši pasākumi, lai, šie, lai mēs nodrošinātu atbildību profesionālismu statistikas uh, datiem Grieķijā. Piemēram, ja runājam par eiro, par Slovākijas iestāju eirozonā, varbūt jūs atcerties, ja ne, tad es varu atgādināt, ka Slovākija uh, piedzīvoja ļoti smagu pārbaudi publiskā sektorā deficītā un to veica Eirostats. Eirostats izmantoja savas uh, misijas, lai izvērtētu tādas lietas, kā piemēram, kā konkrēti infrastruktūras investīcija vai slimnīcu izdevumi tiek uh, klasificēti nacionālajos rēķinos. Un man mm, dod pamudinājumu šis te piemērs, jo es esmu uzzinājis no vairākiem avotiem par to. Es domāju, ka mums vajag tieši šādu stingrību, lai mūsu statistika tiktu nacionālā līmenī piemērotā veidā savākta un Eirostats paveikt savu darbu, nodrošinot to, ka visa sistēma darbojas atbildīgā veidā un atbildīgi. E, kā jūs noteiksiet līdzsvaru starp komisijas stingrību ar šiem pārkāpumiem. Un tai pašt laikā mēs negribam, lai komisija būtu tas ļaunais, ja dusmīgais tēts, ne tikai statistikas joms, bet arī noteikumu mm, izstrādē. Tātad ir labas valstis, labi pārvaldītas eh, valstis ar fiskālajiem noteikumiem, kas nosaka vidē termiņu fiskālo plānu. Eh, tas ir jautājums, kuru mēs varam apskatīt, ja mēs runāsim par ekonomiskās politikas eh, koordinācijas paziņojumu. Un mēs esam sākotnēji jau runājuši par iespēju vairāk lielāku uzsveru likt uz vidē termiņa attīstību publiskajā finansējumā eiro zonā vai arī ārpus eiro zonas, eh, ja mēs runājam par stabilitātes un konverģents programmām. Es domāju, ka tā ir viena no mācībām no esošās krīzes, ka mums ir patiešām jāskatās, uh, vidējā termiņā un jārīkojas jau īstermiņā, lai publiskais finansējums mm, atgrieztos ilgspējīgā līmenī. Paldies, padara kungs! meile juttu ja, ja härra Barroso ka lubas Tikoties ar Barozu kungu, mēs eh, dzirdējām, ka viņš solīja eh, veikt tālākus pasākums attiecībā uz vispārējo interešu pakalpojumu direktīvu. Vai jums ir kaut kāds konkrētāks redzējums vai varbūt pat eh, laika grafiks, kā šo darbu realizēt? Paldies! Thank you. I find this uh, a very Paldies! Šis, šī ir svarīga iniciatīva, iniciatīva nākamajai komisijai. Es domāju, ka priekšsēdētājs Baroso ir jau uzsvēris, e, sagatavojušajā se seminārā pagājušajā nedēļā ceturtdienu, e, runāju par to, tātad es nopietni domāju nākt klajā ar pārliecinošu priekšlikumu, kvalitātes ietveram publiskajiem un sociālajiem pakalpojumiem. Protams, tā nav man tiešā mm, atbildība. Tas būs kolēģi, e, kolēģijas e, lēmums, ko sagatavos visa kolēģi, kolēģija un komisija, bet man izpratne ir tāda, ka šis priekšlikums Eh, būs iesniegts padomē šī gada laikā, arī parlamentam tiks iesniegts šī gada laikā. Lisaküsimus, et, et vajad... Un papildu jautājums. Mm, bez šaubām mums nav izvēles, mums ir jādara viss, lai optimizētu publisko mm, finansējumu un noturētos zināmos rāmjos. Man liels prieks, ka 2008. gadā mēs Igaunijā spējām noturēties uh, 2,7% ietveros, ja runājam par deficītu, un apmēram 3% 2009. gadā. Protams, mums jāveicina mm, publiskā privātā sadarbība, bet kāda ir vīzija attiecībā uz sadarbību starp dalību valstīm eh, un Baltijas jūras stratēģiju, lai optimizētu politiku? sakas un veidotu sinerģijas. Protams, nacionālās dalība valsts uzņemas primāro atbildību, bet varbūt eh, publisko izdevumu samazinājums varbūt varētu būt kaut kas, ko var apspriest arī starp valstīm. Es domāju, ka attiecībā uz Igauniju e, politikas koordināciju noteiks Eirozona tad, kad Igaunija pievienosies Eirozonai, balstoties uz noteikumiem, kas ir, ir tur paredzēti. Tāpat laikā mums ir būtiski pastiprināt e, Baltijas jūras, jūras stratēģiju. Piemēram, vides jautājumos, arī jūr, jūras drošībā, telekomunikāciju jomā. Jo un labs piemērs, kas apvieno visus šos aspektus, ir ieguldījums, ko Eiropas Savienība no sava budžeta ir sniegusi e, starp savienojumiem energotīkliem Baltijas reģionā, kur Igaunija ir viena no galvenajām valstīm, kas saņem šo te nākotnes investīciju. You, uh, know, LD. Paldies, tagad Alde, Tremūsa kungs. Prezident. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Rēna kungs. Starptautiskā uh, valūtas uh, fonda uh, priekšsēdētājs nesen parlamentā teica, ka vaino Viņiem ir jāpalīdz Grieķijai vai arī Eiropas Savienībai. Vai jums nešķiet, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izventot mehānismu, lai palīdzētu valstīm, kas nespēja pildīt savas saistības? Un vai jūs uzskatāt, ka būtu jāpiemēro korektīvie pasākumi tām dalību valstīm, kas neizpild savas saistības saskaņā ar 2020. gada stratēģiju? Paldies! Thank you. So you're talking about uh, essentially crisis management. Uh, ja runājam par krīzes vadību publisko finanšu jomā, ja jūs runājat par starptautiskā valūtas fonda piedāvāto finanšu palīdzību Eiropas Savienības dalību valstī, jebkurai. Es gribētu paust savu viedokli šai sakarā. Es uzskatu, ka stabilitātes un izaugsmes paktam pēc definīcijas būtu jānodrošina, ka Eirozonas valstīm ir ilgtspējīgas publiskās finanses, jo ievērojot paktu noteikumus un eh, Eiropas Savienības solidaritātes gara gaisotnē, nav nepieciešams eh, šāds krīzes mehānisms. Un tādēļ es domāju, ka patreiz mums būtu jākoncentrējas uz stabilitātes un izaugsmes pakta pareizu piemērošanu un polit, ekonomikas politikas koordināciju un uzraudzību. Ja runājam par Grieķiju, kas ir aktuāls jautājums, mēs strādājam kopā ar Grieķijas valdību un patreiz mēs gaidām no viņiem priekšlikums attiecībā uz konkrētiem pasākumiem, lai Grieķijas publiskās finanses atgrieztu uz pareizā ceļa. E, pavisam cita lieta ir par principu kopumu, ko varētu izstrādāt, bet ja runājam par ex-ante mehānismu, par šādu pastāvīgu mehānismu, kas būtu izmantojams šādos gadījumos, uh, tad es domāju, tas radītu tādu morālu triecienu. Es domāju, mums ir jāskatās uz šo problēmu arī tīri no morāls viedokļa. Paldies. Nākamais jautājums. Trešē kungs ieradās pirms mēneša Eiropas parlamentā, un viņš teica, ka Eiropas centrālā banka nevar realizēt nekādu konkrētu politiku attiecībā uz eirozonā esošām valstīm, kas ir nonākušas kaut kādās problēmās. Viņš teica, ka ir tikai viena eirozona un viena Eiropa. Vai eiro obligācija emitēšana ļautu eirozonas valstīm pārvarēt krīzi vieglāk? Atbild. Es piekrītu Trišē kungam, ka ir tikai viens eiro, viena eirozona un viena Eiropa. Un tādēļ mums ir arī vienota monetārā politika. Un tieši tādā pašā kontekstā mums notiek paralēla ekonomikas politikas koordinācija. Tagad galvenais mērķis ir nodrošināt, lai stabilitātes un izaugsmes pakts tiktu ieviests korekti, lai novērstu šādu situāciju atkārtošanos, kad mums būtu jāizveido šādi pastāvīgi krīzes vadības mehānismi, bet es varu atgriezties jau pie iepriekšējā jautājuma par eiro obligācijām un Eiropas rekonstrukcijas un investīciju bankas piesaistīšanu infrastruktūras projektu finansēšanai. Kā es teicu, šeit ir nepieciešams svaigs skatījums, bet, kā jau teicu iepriekš, pastāvīgi krīzes vadības mehānismu izveidošana radītu tādu morālo triecienu. Paldies, un tagad Kanfinkungs zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Rēna kungs, Jūs runājāt par atklātumu, inovācijām, bet es tagad gribētu parunāt par fiskālo sadarbību, jo jau no paša sākuma jūs runājat par nepieciešamību eh, atjaunot publisko finanšu veselību bet ir iespējams vai nu samazināt finansējumu, vai arī sadarboties, lai uzlabotu lietas. Eiropas komisija jau iepriekš ir norādījusi, ka mēs katru gadu zaudējam apmēram 200 miljardus eiro tādēļ, ka ir iespējams izmantot uh, valstis ar labvēlīgāku nodokļu režīmu. Bet ko jūs esat iecerējis uh, darīt šai sakarā tieši Eirozonā, lai nodrošinātu šādu veselīgu publisko finanšu klimatu? Atbilde. Es kopā ar savu kolēģi Semetas kungu, kurš ir komisāra amata kandidāts atbildīgs par nodokļu jautājumiem, noteikti runāsim par to. Un es domāju, ka mums kā Eiropas nodokļu maksātāju naudas sargātājiem būtu jāraugās, kur ir iespējams izvairīties no godīgas nodokļu maksāšanas, un šīs, teiksim, iespējas ir jālikvidē. Ja paraugāmies G20 kontekstā pirms vairs gadiem gāja runa par starptautisku noteikumu pieņemšanu cīņai pret tā saucamajām nodokļu paradīzēm. Es uzskatu, ka labs, taisnīgs un godīgs starptautisks nodokļu režīms ir iespējams tikai tad, ja mēs likvidējam šādas nodokļu paradīzes. Un pēdējos gados mēs redzam, ka uh, nodokļu sloks ir pamazām pārgājis no kapitāla uz um, darba spēku. Es domāju, ka tā nav tāda veselīga tendence. Komisija strādās pie tā, lai novērstu nevēlamu nodokļu sistēmu konkurence, tajā pat laikā ceroties, ka nodokļu sistēmas ir dalība valstu prerogatīva un kompetence, bet mēs raucīsimies, lai šajā jomā tiktu ievērot uh, labā starptautiskā prakse. Bet šeit es gribētu pieminēt sekojošo. Pagājušā gada oktobrī Eiropa padome aicināja komisiju izvērtēt inovatīvo finanšu instrumentu potenciālo uh, devumu e, fiskālai konsolidācijai, finanšu klimatu uzlabošanai, un mēs nāksim klajā ar šo izvērtējumu pavasarī, un tad mēs varēsim tālāk un detalizētāk runāt par jautājumiem, kas saistīti ar starptautiskiem nodokļu režīmiem. Jā, bet tomēr e, vēl šajā virzienā par inovatīvu pieejas nepieciešam krīzes likvidēšanai. Uh, Eh, ko jūs darīsiet ar Ķīnas priekšlikumu Londonas eh, samitā? Tas ir reformēt monetāro sistēmu un pāriet uz koordinētāku sistēmu, lai mm, saliktu kopā tā saucamos valūtu grozus. Ko jūs par to domājat? Atbilde. Man šis priekšlikums likās interesants un daudzsološs, tas vien, ka Ķīna ir gatava iesaistīties daudzpusējos koordinācijas pasākumos attiecībā uz valūtas kursiem un monetāro politiku jau ir apsveicami. Jā, 2008. gada beigās, kad uh, lielākās centrālās bankas, Eiropas centrālā banka, Ķīnas banka un uh, Ķīnas centrālā banka uh, un ASV e Eh, Federālā banka sanāca kopā, lai koordinētu eh, šo eh, monetāro politiku, bet es domāju, mums ir jāturpina sarunas ar ķīniešiem par šo jautājumu gan daudzpusējās sarunās, gan arī divpusējos kontaktos. Paldies, un tagad ECR grupas vārdā Fords kundze atkal Jā, es atvainojos, jo daži mani kolēģi cieš no um, tiešām šiem ekstremāliem laika apstākļiem apvienotajā karalistē. Bet es gribētu runāt par budžeta deficītu. Mēs daudz esam runājuši par Grieķiju, bet tikpat labi varētu runāt par apvienoto karalistu, Portugālu, Spāniju, Latviju, Īriju. Daudzās valstīs jau ir milzīgi budžeta deficīti, un es gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis par apvienotās karalists budžeta deficītu, un uh, vai jūs ticat uh, patreizējās valdības plāniem pārvērt šo deficītu, un ko jūs domājat uh, par aktīviem, kas nav iekļauti kopējā bilancē? Uh, un mēs zinām, ka ir valsts, kurām ir līdzīgi ārpus bilanses parādi. Paldies, paldies Fords kundzei par šo jautājumu. Ir mm, jāsaka, ka es negribu piedalīties apvienotās karalists iekšējās politiskās debatēs, nedz arī kādas citas dalību valsts iekšējās politiskās debatēs. Es daru savu darbu un es strādāju, lai uh, nodrošinātu publisko finanšu stabilitātes atjaunošanu Eiropā. Kas attiecas uz apvienoto karalistu, mēs izmantojam spēkā esošo procedūru, tas ir pārmērīgā budžeta deficīta procedūra, un mēs paredzam, ka apvienotā karaliste uh, panāks, ka tās budžets atbilst, budžeta rādītāji atbilst stabilitātes un izaugsmas pakta prasībām. Kā jūs zināt, ir noteikts konkrēts laika grafiks šī mērķa sasniegšanai, lai to panāktu. Tiek paredzēts tāds katru gadu noteikts valsts budžeta deficīta samazinājums, un ir ļoti svarīgi, lai valdība šo savu apņemšanos arī realizētu. Paldies, un es pilnībā saprotu, ka jūs nevēlaties iejauties eh, iekšzemes politiskajās finansēs, bet es domāju, ka ir nopietns jautājums ar parādiem, kas nav iekļauti vispārējā valsts budžeta bilancē. Mums tāda situācija, un es domāju, ka politiķi no citām partijām piekritīs, ka publiskajam sektoram ir jāuzrāda visas savas eh, saistības un aktīvi, tā kā to dara bankas. Vai jūs esat par to domājis? Atbilde. Mēs raudzīsimies uz šo jautājumu tāpat kā uz citām lietām, kas saistīts ar uh, publisko finanšu ilgtspēju, ko apdraud pārmērīgs budžeta deficīts kas ir radies konverģents un stabilitātes programma neievērošanas rezultātā. Un tieši tādā veidā mēs arī šos jautājumus skatīsim. Kā es teicu, es neesmu vēl pietiekami detalizēti iepazinies ar apvienotās karalists uh, valsts finanšu situāciju, šo publisko finanšu situāciju, lai jums atbildētu detalizētu. Paldies! Paldies, un tagad mēs pārējām pie pēdējā jautājuma raunda. Tautas partija grupas vārdā Kratsas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Rēnkungs. Mēs dzirdām par atbalstu tām dalībvalstīm, kas nonākušas problēmās, bet šie vēstījumi dažreiz ir pretrunīgi. Mēs runājam par kopīgo atbildību, kas jāuzņemas Eirozonas dalībvalstīm. Mēs dzirdējām, ka tas ir Grieķijas iekšējs jautājums. Zapatero kungs, piemēram, pagājušā nedēļā teica, ka Eiropas vienībā ir jāizrāda solidaritāte ar Grieķiju. Grido kungs teica, ka Eh, tas ir jautājums par Grieķijas glābšanu, bet ko jūs domājat eh, par šo atbalstu? Vai tas ir reāls finansējums, kas varētu tikt piešķirts dalībvalstī krīzes situācijā, vai arī tas ir tikai tāds politisks atbalsts? Paldies! Jūs uzdevāt jautājumu cilvēkam, kurš ir uh, Eh, rakstījis doktora disertāciju starptautiskās politekonomikas jautājumos. Es uzskatu, ka politika un ekonomika ir cieši saustarpēji saistītas lietas, un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi apzināties, ka solidaritātei ir jābūt divpusējai. Mums ir tāds solidaritātes mehānisms kā kohēzijas fonds, kas ir ļoti svarīgs instruments, lai uh, pastiprināt sociālo kohēziju un ekonomikas konverģents Eiropas Savienībā. Tajā pat laikā mums ir arī noteikumi stabilitātes un izaugsmas paktā. Un ikvienai Eirozonas valstī tie ir jārespektē Eiropas solidaritātes vārdā. Tā kā šī solidaritāte ir divvirziena kustība, divpusējas attiecības, es esmu gatavs un gribu strādāt ar Grieķiju, Grieķijas valdību, parlamentu un sabiedrību, bet galvenā atbildība ir jāuzņems Grieķijas valdībai un parlamentam. Šīm struktūrām ir jānodrošina, lai deficīts tiktu samazināts līdz ilgtspējīgam līmenim un lai tiktu novērst sistēmiskās problēmas Nacionālajā statistikas pārvaldē. Mēs esam partneri, bet tāpat laikā mēs sagaidām, ka noteikumi tiks ievēroti, un tas būs grūts politisks un ekonomisks izaicinājums Krieķijas parlamentam, valdībām, visai sabiedrībai. Vai jums ir papildus jautājums, Kratas kundze? Jā, paldies priekšsēdētāji. Rēnkungs. Atbildot uz uh, Langenkunga jautājumu, jūs norādījāt, ka ņemot vērā šos grūtos laikus, varētu ņemt vērā dalību valstu specifiskos apstākļus. Kas ir jādara Grieķijai? Un kas varbūt tiks piedots Grieķijai šajos apstākļos? Un, protams, mums ir arī lieli izdevumi aizsardzībai. Paldies! I would uh, Atbildi. Es negribētu iedziļināties detaļās par Grieķijas publiskajām finansēm šovakar. Vēl jau vairāk tādēļ, ka Almūņas kungs joprojām ir ekonomikas un monetāro lietu komisārs. Un mēs runājam par patreiz esošu aktuālu jautājumu, kas ir viņa kompetencē. Tajāpat laikā es gribētu norādīt, ka ļoti svarīgi, lai Grieķija pēc iespējas ātrāk nāktu klajā ar pilnvērtīgu, pilnvērtīgiem priekšlikumiem, konkrētiem pasākumiem, kas ļautu samazināt šo valsts budžetu deficītu. Es runāju par fiskālo telpu, atbildot uz Langenkunga jautājumu. Diemžēl Grieķijas fiskālā telpa ir ļoti ierobežota. Līdz ar to fiskālā konsolidācija ir jāsāk pēc iespējas ātrāk. Un nevis ir jāgaida kaut kad uz vēlāku laiku. Un tagad Fejo kungs lūdzu. Obrigado. Sr. Comissário, gostaria de começar. Paldies, paldies, komisār kungs. Sākumā vēlējos jūs sirsnīgi sveikt mūsu komitejas sanāksmē tie scenāriji, kas ir pieredzēti Grieģijā, viņiem ir ārkārtīgi liels deficīts un ir trūkums valsts finansējumā. Vai šāds scenārijs varētu atkārtoties arī citās dalību valstīs? Un mēs ko līdzīgi jau esam pieredzējuši īstenībā, nevien Grieķijā. Un Es nezinu, vai jūs esat patiešām ārkārtīgi norūpējies par uh, budžeta deficītiem. Uh, kā jūs apkopot situāciju citās dalību valstīs, kas varbūt ir finansiāli vājākas? Mēs runājam it īpaši par Dienvidē Eiropas valstīm. Vai šīs valstis varēs uh, arī ievērot to laika grafiku, ko ir uh, paredzējusi komisija, lai valsts varētu izlabot šo pārliecīgo deficītu? Paldies! Thank you. I, in fact, uh, I somewhat regret that. Uh... Paldies. Īstenībā varbūt tas ir tā visai bēdīgi, ka mums ir tik ļoti daudz jārunā par Grieķiju. Grieķija jau nav vienīgā valsts, kas sastopas ar parādiem un ar nestabilu finanšu situāciju. Bet, nu jā, tagad šis jautājums uh, ir pilnīgi uh, visu mutēs, un tas ir ārkārtīgi aktuāls. Mēs, protams, varam runāt arī par citām valstīm, par mazākām valstīm, kas sastopas ar tikpat lielām problēmām kā Grieķija. Aptuvenais deficīts no 2008. līdz 2009. gadam svārstās no 3 līdz 7 procentiem. Vienlaicīgi finanšu krīzes laikā losing the fiscal consolidation. Kredītpunkti ir pieauguši no 65 līdz 85. Un jāņem vērā, ko mēs esam sasnieguši pēdējās divās desmitgadēs, ņemot vērā arī krīzi. Tas norāda uz to, cik liels mērogs ir šim izaicinājumam un ka mums ir ārkārtīgi nozīmīgi cīnīties pret šo jautājumu un ir jācīnās pret krīzi, lai varētu izvairīties vēl no, no vēl lielākām grūtībām, kas mūs varētu sagaidīt un stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumi ir jāpielieto nesaudzīgi, ir jāturpina kontrolēt valstis un jāparūpēs par visu šo noteikumu ievērošanu. Tas patiešām ir ārkārtīgi liels izaicinājums. Paldies! Fejo kungam laiks papildi jautājumam. Eh, bet Grieķijas jautājums jau nav tāds izolēts, tas skar arī citas valsts. Tieši tādēļ es jums vēlējos pavaicāt, vai jūs redzat šo scenāriju atkārtojamies arī citās valstīs, vai jūs esat norūpējies par eh, valsts eh, budžeta deficītu citur un kādi ir tie mehānismi, pasākumi, kas dalību valstīm būtu jāuzsāk, lai varētu parūpēties par to, lai Grieķijas scenārijas neatkārtotos citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Yes, uh, I am Jā. Esmu norūpējies par šīm tendencēm, kas atkārtojas uh, valsts budžetā arī citās dalību valstīs. It mēs to īstenībā pieredzam uh, vairumā Eiropas Savienības dalību valstu. Tur ir nestabili uh, valsts deficīta rādītāji. Tieši tādēļ ir jārīkojas nekavējoties lai varētu palīdzēt šīm valstīm, Eiropas Savienības dalību valstīm, Eirozonas valstīm. Mums ir, protams, jāprūpēs par to, lai dalību valsts ievērotu stabilitātes un izaugsmas paktā eh, noteiktos principus. Tad, kad uh, dalību valstu ekonomikas būs kaut nedaudz atkopušās, mēs ļoti rūpīgi varēsim izvērtēt budžeta situāciju, lai varētu uzlabot valsts finansējumu situāciju. Un tad būs arī daudz uh, vairāk naudas, lai varētu investēt līdzekļus, uh, sasniedzot tādus mērķus kā izaugsme un stabilitāte. Paldies, Gais Mičels! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Ne, sen tika pateikts, ka mums ir nepieciešama 2% izaugsme, lai varētu atvesļot mūsu ekonomiku. Vai jūs varat piekrist, eh, ka beidzot ir jāsāk strādāt pie ekonomikas atveseļošanas? Un varbūt parlamenti varētu analizēt šo situāciju, lai varētu parūpēties par to, lai šāda situācija neatkārtotos. Uh, kad ir jāsāk uh, šī um, savu principu pārskatīšana un kur valsts varētu būt pirmā. Es jums varētu uzdot uh, pretjautājumu, ko nozīmē. I mean by recalibration. That was the term he used. Are you aware that he used that term? Ko jūs īsti domājat ar vārdu rekalibrēšana? Jā, bet eh, Van Rompēkungs to pieminēja Vācijā uzstājoties. Nu, ko jūs varat piedāvāt? Ko var piedāvāt komisija? Rompēkungs saka, ka mums ir nepieciešams uzlabot izaugsmas rādītājs par diviem procentiem, jo savādāk eh, ilgtermiņa nākotne Eiropā ir tāda visai bēdīga. Nu, ko jūs domājat, kas ir jā, jāveic, lai eh, padome, komisija un parlaments varētu kaut ko darīt lietas labā. Nu, es eh, esmu pārsteigts, ka jūs neko nedzirdējat eh, par Rompēja kunga runu. Nu, jā, labi, es atbildēšu tagad savā dzimtajā valodā. Manā dzimtajā valodā varbūt tas netiek tik precīzi iztūkot, saka Rēna kungs. Mums vajadzētu padomāt, par ko mēs īsti runājam. Vai nu mēs runājam par šo rekalibrēšanu vai par uh, jaunas dzīvības iedvešanu Eiropas ekonomikā. Jā, Rompē kungs uh, runā. Uh, to, ko viņš domā. Viņš ir Eiropadomas priekšsēdētājs, un es izsakos Eiropas komisijas vārdā, runājot par ekonomikas un monetāriem jautājumiem. Ja es tikšu apstiprināts amatā un varēšu darboties um, savā birojā, nu tad es arī spēršu konkrētākus soļus. Jautājums ir apspriests Eiropas Savienībā un diskusējās. Mēs galvenokārt koncentrējamies uh, uz e, izaugsmi un darba vietu radīšanu, Un ir jāpievērš uzmanība faktam, ka mums ir jāuzlabo savu kapicā, kapacitāte, sasniedzot augstākus izaugsmus rādītājus, ir jābūt arī ilgtspējīgām, stabilām valsts finansējumu, budžetāriem rādītājiem un, protams, 2020. gadā mūsu ekonomikai ir jābūt daudz ekoloģiskai nekā tagad, ir jāiegulda izglītībā, inovācijās un citos ekonomiskās izaugsmas virzītāju spēkos. Tas ir mūsu darbības eh, galvenais kodols esence. Vai jums ir papildi jautājums? Paldies! Es Es eh, vēlējos pateikties par jūsu apģērību. Jūs pēdējā brīdī sapratāt, ko tad īsti domāja Rompēkungs. kungs jaunā padome, jaunā komisija, jaunais parlaments. Varbūt mēs tagad varam patiešām izmantot sev piešķirtās iespējas uh, uzsākt ekonomikas atveseļošanu. Varbūt ir beidzot pienācis laiks skatīties uz priekšu, nevis atpakaļ. Īstenībā ne visas dalību valstis cieta tik smagi uh, ekonomiskās krīzes laikā. Ir resursi, ir izaugsmas iespējas. Nu, varbūt cilvēki tagad var izmantot šīs iespējas un resursus, lai varētu ātrāk panākt ekonomikas atveseļošanu. Jā saka Rēna kungs. Mums ir uh, jāraida iedrošinājuma signāli, jāparūpējas par to, kā varētu izmantot ekonomikas dinamiku Eiropā un izmantot to labā nozīmē. Mums ir divi galvenie uzdevumi. Tātad izaugsmas izaicinājums, ir jāinvestē ekonomiskajā izaugsmē, jāpiesaist jauni līdzekļi, ir jāiedrošina banku sektors, lai viņi varētu atkal piešķirt kredītus gan mājasaimniecībām, gan uzņēmumiem, gan arī individiem, vienkāršiem pilsoņiem. Tajā pašā laikā valsts sektorā ir smagi jāstrādā, lai varētu garantēt ilgspējīgu publisko finansējumu, ja valsts finansējumu. Protams, šie ir izaicinājumi, ar ko mums būs jācīnās tuvākajā laikā. Mums ir jābūt ļoti apņēmīgiem, lai varētu uzlabot ekonomiskās izaugsmas rādītājus un garantēt uh, ilgspējīgu, stabilu valsts finansējumu. Paldies, un tagad tālāk kungs sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Jā, Jūs eh, sēžat šeit, es nu pat jūs pamanīju. Paldies. Gospodu Rēna. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Rēna kungs. Brīvdienas mums ļāva atpūsties. Mēs tik daudz nediskutējām par uh, recesiju, mēs vairāk uh, skatījāmies uz to, kāda ir meteoroloģiskie apstākļi, cik daudz sniega ir sasniedzis mūsu valstīs. Uh, bet eh, šīs problēmas jau nekur nepazuda, eh, tika zaudēts darba vietas, eh, uzņēmumi bankrotēja, daudzi sapņi vienkārši sabirza pīšļos. Tagad uzdošu savu jautājumu. Uh, Ja mēs runājam par sociālo un ekonomisko skatījumu, eh, MVU ir ļoti nozīmīgi spēlētāji. 20 miljoni no visiem uzņēmumiem ir MVU, tātad apmēram 99%. Viņi ir galvenie ekonomiskās izaugsmas virzītāji spēki. Tādēļ mums vajadzētu eh, šo virzītāju spēku iedarbināt, nospiest gāzi. Uh, jāpadomā par to, ka uzņēmumiem nav laba piekļuva finansējumiem, viņu dzīve tiek apgrūtināta ar birokrātisko slogu. Nu, kaut kas taču beidzot ir jādara, kā jūs varētu uzlabot MVU funkcionēšanu, darboties spēju Eiropas Savienībā. Paldies, Tālērkungs, paldies par jūsu uzdoto jautājumu. Uh, īstenībā tas eh, mani skar ļoti cieši, jo mans tēvs bija uzņēmējs, jūs tagad sarunājaties ar uzņēmēju dēlu. Mēs. Mans tēvs, eh, viņam piederēja neliela uh, neliels uzņēmums, auto uzņēmums, es tur pavadīju daudz dienu bērnībā, bet, protams, es tur nedrīkst teikt oficiāli strādāt, jo tad tā būtu bērnu izmantošana, bērnu eksploatācija. Un e, mums patiešām jāpadomā par to, kāda ir mērķi, kas jāsasniedz, lai varētu garantēt ekonomiskās izaugsmas rādītāju kāpumu. Mums ir jāplūko visi jautājumi pietiekam detalizēti, jāpadomā par to, kā mēs uzlabosim MVU attīstību. Piemēram, mums jāpadomā par finansējumu, kā atbalstīt uzņēmumus šajos tik grūtajos laikos. Daudzas Eiropas Savienības dalību valstis, diemžēl, piedzīvo ārkārtīgi grūtu brīdi, un daudzi ar cerībām raugās banku virzienā. Tagad jau nav uh, īstais brīdis, lai piešķirtu augstas dividendes, izmaksātu uh, lielas prēmijas banku darbiniekiem. Tādēļ vajadzētu nodrošināt to, lai būtu kredīta plūsma, lai MVU varētu ņemt kredītus tādā veidā, uh, uzlabojot savus, savu apgrozījumu. Un Eiropas ekonomikas finansējums varēs ļaut ekonomikai tautsēmniecībai atveseļoties un tad sākt uh, plaukt un zelt, radīt jaunas darba vietas, uh, tajā skaitā mazajos idejas uzņēmumos. Eh, papildu jautājums tālēr kungam. Paldies! Paldies par jūsu atbildi, un es jums varu piekrist, ka finanšu tirgus tika iznīcināts, finanšu krīze to noslaucīja no zemes virsas, un to arī, tas ļoti smagi piemeklēja arī mazos vidējos uzņēmums. Galvenā problēma ir piekļuvu finansējumam. Mēs izmantojam naudu, lai glābtu bankas, bankas ir glābtas, bet tas uh, beidza finansēt MVU. Uh, Eh, naudas plūsmas trūkums mm, noveda pie uh, zemākajiem nodarbinātības rādītājiem, cilvēkiem zuda uzticība un MVU nonāca lielās grūtībās. Kāda varētu būt konkrēti pasākumi, lai varētu šo kredītu plūsmu beidzot atkal uzkurbulēt? Mēs cieši sadarbojamies ar Tajānī kungu, komisijas vicepriekšsēdētāju, kas ir atbildīgs par uh, rūpniecību un MVU. Viņš ļoti aktīvi pievērsīsies šim jautājumam, proti, kā atvieglot MVU piekļuvu finansējumam. Un, protams, mēs līdztekus arī iepazīstamies ar Eiropas Savienības rīcībā esošiem instrumentiem, kā uh, uzlabot dzīves un darba apstākļus maziem un vidējiem uzņēmumiem Eiropas Savienības teritorijā. Protams, privātajā sektorā ir piesaistīts arī daudz līdzekļu, mums ir uh, jāuzlabo piekļuvu uh, banku kredītiem, tādēļ ir jāgarantē, lai kredītu plūsma neapstātos, lai ar tās palīdzību varētu sasniegt mērķus, ko ir nospraudušas mājasēmniecības un uzņēmumi. Un mums, protams, ir jāizvērtē arī Eiropas Savienības rīcībā esošie finansēšanas instrumenti, kā mēs varam uh, atbalstīt uh, kapitālu, un uh, tā ir viena no galvenajām problēmām, kas rodas ņemot vērā MVU um, sniegto atbalstu. Paldies tagad Gobals kungs, lūdzu. Rēna kungs. Apvienotajā karalistē avīzēs e, var lasīt dažādus rakstus, valstis ir nobažījušās par eiro stabilitāti, un Grieķijā ir milzu uh, budžeta deficīts. Vai jūs varat teikt, ka jūs arī esat nobažījies? Un ja jā, Vai ir padomāts arī par sankcijām, par soda naudām, jo tās ir pieminētas stabilitātes un izaugsmas paktā? Vai arī jums šķiet, ka eiro stabilitāte zināmā mērā skar visu Eiropas Savienību. Un, protams, mēs šeit runājam par eh, dažādiem faktoriem un eh, principiem, kā varētu eh, vērtēt sociālo ietekmi ko eiro ir nesis Grieķijā. Pirms vairākiem gadiem Jorkas pilsēta e, īstenībā bankrotēja, bet tas neietekmē visu valsti. Ņujorkas IKP vienmēr ir bijis augstāks nekā, piemēram, Grieķijā. Thank you. Paldies. Do my utmost uh, in order to. Darīšu pilnīgi visu iespējamo. Ja lai visas dalību valstis ievērotu izaugsmas un stabilitātes pakta noteikumus un samazinātu pārliecīgos deficītus. Tas pat tiešām ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai šīs valstis ievērot šos noteikumus, un tas ir īpaši stingrā ievēro Eirozonas valstīm. Tādēļ ir jārunā par Eiropas solidaritāti. Tas nozīmē, ka katrai Eirozonas dalību valstī vajadzētu parūpēties par ekonomiskās stabilitātes un valsts finansējumu drošību un līdzsvarotību. Un tas, protams, ir nepieciešams, lai saglabātu stabilu un uh, tādu pietiekami spēcīgu eirozonu. Mums ir e, jāpievērš uzmanība atsevišķām Eiropas Savienības dalībvalstīm un jāpadomā par e, lēmumiem, kas attiecas uz pārliecīga deficīta procedūras ieviešana. Komisija ir paredzējusi e, spērt turpmākos soļus vai nu tagad šomēnes vai februārī un jāņem vērā, vai tas būs uh, Almūnijas kungs, kas piedāvās šos rādītājus ar tiem iepazīties, vai es, ja nu gadījumā man būs ļauts stāties amatā. Paldies. Komisāra kungs, jūs īstenībā neatbildējāt uz uh, maniem uh, abiem jautājumiem. Vai jums šķiet, ka arī cits valsts uh, tiek apdraudēts ņemot vērā Grieķijas jautājumu, un vai jūs arī esat gatavs pielietot soda naudas, uh, kā tas ir minēts stabilitātes un izaugsmas paktā, vai arī uh, jums uh, šķiet, ka Lamī kungs rīkojās pareizi? Uh, Tad, kad viņš runāja par šo stabilitātes un izaugsmas pakta tādu kā viduslaiku sastāvdaļu. Paldies! Pirmām kārtām. Grieķijas valdības programma cīņai pret uh, pārliecīgo deficītu. Jā, uh, Nu, Grieķijai tas ir ļoti nopietnas jautājums, tas ir nozīmīgi gan valdībai, gan nodokļu maksātājiem, visiem pilsoņiem. Un tas noteikti varētu, zināmā mērā, ietekmēt arī visu eirozonu, radīt tādas neparedzētas sekas situācija Grieķijā pagaidām nav tik nopietna, tik samulzus, lai varētu apdraudēt visu eirozonu un jāņem vērā, ka Grieķijas valdība, parlaments darbojas eh, nekavējoties, lai kaut ko darītu lietas labā, lai varētu izveidot pietiekam labu pārliecinošu politikas stratēģiju un e, izveidot eh, patiešām īstenojamu pasākumu paketi. Stabilitātes un izaugsmes pakts ar visiem tajā iekļautajiem instrumentiem. Es domāju, nevajadzētu mm, š, no aptvērumu izņemt nevienu instrumentu, bet šajā gadījumā pats galvenais ir rīkoties ātri, saskaņoti, lai situācija nepasliktinātos. Un, protams, vajadzētu arī nodrošināt to, lai uh, valsts finansējums beidzot iegūtu nepieciešamo stabilitāti. Lielas paldies! Un tagad atkal atgriežamies pie Alde grupas un visbeidzot Šmitkungs lūdzu. Rēna nu eh, kungs, es tagad eh, runāšu jau piekto valodu šajā sanāksmē, kad Zviedrija iestājās Eiropas Savienībā 95. gadā, mēs nerunājām ne par kādiem izņēmumiem par to, kā mēs iestājāmies. Jūs ļoti labi zināt, kā mēs iestājāmies, bet apvienotā karaliste un Dānijā ir izņēmumi. Tad mans jautājums ir, nā, cerams, nākamajam e, komisāram, vai Zviedrija nākotnē var turpināt stāvēt ārpus eirozonas, neriskējot e, ar to, ka varētu būt neizpildītas saistības. Vai jūs esat gatavs uh, sākt sarunas ar Zviedrijas uh, valdību, lai mm, uh, apspriestu, mm, kādi viedokļi uh, ir par, Eiropas, uh, par Zviedrijas iestāju Eirozonā? Paldies par jautājumu. Tas ir ļoti būtisks uh, jautājums gan Zviedrijai, gan Eiropas Savienībai. Jums ir taisnība, kad jūs teicāt, ka Zviedrija nerunāja ne par kādiem izņēmumiem, kad pies, e, tā vēlējās iestāties Eirozonā. Un mēs abi noteikti atceramies kad Zviedrijai nu, notika referendums 2006. gadā par pievienošanos Eirozonā, tad mēs zinām, kāds tur bija rezultāts. Tātad mums ir tāda politiska situācija, kas ir realitāte, un fakts ir tāds, ka šis jautājums ir gal galā jautājums, kas jāuzdod Zviedrijas cilvēkiem. Viņi ir aktīvi, es esmu aktīvs Eiropietis no Ziemeļvalsts, un es gribētu redzēt, lai Zviedrija pievienotos Eirozonai. Taču, kā es teicu, tas ir jautājums, kas jāuzdod pašiem Zviedriem. Nesen skatījos interviju ar Zviedrijas prēm, eh, finansu ministru. Eh, tas bija pub intervija publicēta Zviedrijas eh, laikrakstā. Un viņš runāja par to svarīgumu, kāds ir Zviedrijai, lai lēmums tiktu pieņemts uh, caur sadarbību. Un man liekas, ka tas bija sākums labai diskusijai. Es no savas puses noteikti sacītu, ka gribētu piedalīties e, diskusijās par šo lietu, bet man ir jāievēro tiesības e, Zviedriem pašiem pieņemt, e, pieņemt šādu lēmumu. Paldies par atbildi. Ap, aptaujā Zviedrijā var redzēt, ka vairākums cilvēku ir pār to, ka Zviedrija pievienojas Eirozonai. Un daži cilvēki teica, ka nestabilitātes svārstības e, valūtu apmaiņās un tas, ko mēs redzam ar Ķīnas e, valūtu, tas viss ir ļoti satraucoši. Un vairāk cilvēki ir teikuši, ka uh, Eh, kad eh, par 25% kritās Zviedru kronas vērtība, tad tā bija liela problēma. Vai jūs domājat, Rēne kungs, ka jūs varētu to apskatīt no solidaritātes viedokļa. Jūs taču esat no Somijas. Vai jūs varat apskatīt šo mm, dalību Eirozonā kā solidaritāti? Es domāju, ka jābūt uh, vienlīdzīgiem spēles apstākļiem Eiropas Savienībā, bet es atsaucos uz savu iepriekšējo atbildi. Es ļoti labi zinu, ka Zviedrijā diskusijas, kas pašlaik tur notiek, e, neuzskatu, ka būtu tās pozitīvi stimulētas, ja es uz, kā no Briseles uzstātos e, šajās te diskusijās. Uh, drīzāk Zviedriem pašiem ir jāveic šīs diskusijas. Esmu pārliecināts, ka mēs uzvarētu šajās te diskusijās un tad nākotnē tiktu pieņemts lēmums. Kā Ziemeļvalsts pilsonis es jau sacīju, ka es gribētu redzēt, lai Zviedrija pievienojas eiro zonai, jo tad tiktu paveikta, pabeigta šī te Ziemeļvalstu iekļaušanās eiro zonā. Paldies! Gandrīz pilnīgi laikā esam iekļaušies. 32 jautājumi ir bijuši. Un mēs varam iet tālāk pie uh, E, nobeigumu runas no kandidāta puses, bet pirms tām es gribētu atgādināt par trīs punktiem, kurus es izteicu sākumā. Es esmu jums iedevis rakstiski šos te punktus par jūsu sadarbību ar komiteju un dokumentu ātru piegādi, kā arī informācijas piegādi. Un arī, ja iespējams, tādu starp portfeļu jomu, kur komisāri var strādāt kopā, lai mēs varētu runāt par makroekonomisko e ietekmi. E tad varbūt jūs varat trīsreiz pateikt jā, bet tad es dodu jums vārdu nobeigumu runai. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un kā es sacīju, es esmu apņēmies strādāt ar šo komiteju, sadarboties. Es jūs informēšu gan par zināmo nezināmo, nezināmo un nezināmajiem zināmajiem. Es nezinu, vai var runāt par nezināmajiem nezināmajiem, bet es varbūt, es pagaidām nevaru to pateikt tas būs liels pārbaudījums, bet es patiešām gribu strādāt kopā ar jums šādā pašā garā, um, ņemot vērā mūsu uzdevumus. Un es gribētu rezumēt, ko es paņemšu līdzi pēc šīs ļoti pamatīgās un stimulējušās diskusijas. Lai gan jums bija smagi, grūti jautājumi, uzstājīgi jautājumi, tā arī jābūt. Pēc manām domām šī uzklausīšana ir pierādījusi to, ka mums ir kopēji mērķi, tātad ilgspējīga un konkurētspējīga e, Eiropas ekonomika, sociāli iekļaujoša ekonomika, un šīs diskusijas parāda arī to, ka ir svarīga e, spēcīga sadarbības starp parlamentu un komisiju, lai sasniegtu šo mērķi. Vēl es uzskatu, ka mēs redzam šos tas trīs svarīgos mērķus, par kuriem mēs visvairāk arī šodien runājām. E, mums ir jārun, jāstrādā, lai būtu izaugsme un globāla pārvaldība. E, mums ir jāpārveido ekono, ekonomika Eiropā, lai būtu zaļāka, iekļaujoša un uz zināšanām balstīta ekonomika. Un tamdēļ mums ir jāspēcina ekonomikas politikas koordinācija, iekļaujot visas iesaistītās puses eh, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. ES 2020 eh, stratēģija jābūt veiksmīgai, un es eh, uzskatu, ka mēs varam padarīt to veiksmīgu. Otrkārt, mums ir jāstiprina mūsu ekonomika pamati, konsolidējot mūsu, <laughs> mūsu fiskālos pamatus, lai varētu um, atrisināt bezdarba problēmu. Un treškārt, mums vairāk jāveicina mūsu kopējās intereses un kopējā, kopējie pienākumi starptautiskā arēnā ir jāveic, lai mums būtu, lai mēs izmantotu tās iespējas, ko sniedz līgums, ārējā pārstāvniecība, tātad eiro un uh, zonā un arī mm, labākas pārvaldības panākšana. Dāmas un kungi! ekonomiskā krīze ir lielā mērā kaitējusi Eiropas ekonomikai. Gan bezdarba ziņā, gan izmaksu ziņā mums ir jāspēr eh, soļi, lai vismaz daļa no zaudējumiem eh, atgūtu. Tāpēc Eiropas pilsoņi gaida, lai Eiropa rīkotos viņu vārdā, un mums ir jāatbilst viņu prasībām, un es rēķinos ar jums, rēķinos ar to, ka mums būs cieša sadarbība ar jūsu komiteju, un es esmu cieši apņēmies eh, uzņemties šo te smago uzdevumu, lai atjaunotu publiskās finanses un ne, eh, lai Eiropa atgrieztos uz pieauguma un ilgspējīgas attīstības ceļa. Tātad darbojoties kopā ar jums. E, vispirms gaidīsim tātad jūsu ziņojumu un tad sadarbību ar jūsu komiteju. Um, thank you very much. I wish... Paldies! Gribu pateikties eh, komisāra kandidātam un deputātiem par to, ka varēja iekļauties laikā. Novērtējuma sanāksme notiks no 8 līdz 9 šovakar ASP 1G3 telpā. Tātad atvērtā koordinātora sanāksme, deputāti tātad var ierasties, politisko grupu eh, padomdevēji Eh, sekretariātu un, eh, protams, ne sekre, asistenti, ne prese un ne publika. Tātad no 8 līdz 9 ASP 1G3 un es slēdzu šo sanāksmi. Eh, es atvainojos 8. Tātad.